Now, I'm wait. Labrīt, gaidu deputātus, taču es vairs negaidīšu. No nu, jau ir sešas minūtes pār deviņiem. Labrīt visiem. Un tagad lūdzu iziesim cauri koordinātoru sanāksmes rezultātiem. Pirmkārt, janvāra darba kārtības pieņemšanu. Darba kārtība tika pieņemta par ziņojumiem un atzinumiem. Lūkšu politikas. Uh, Eh, padomdevējs eh, mazliet klusāk runāt. Paldies. Tātad par ziņojumiem un atzinumiem. Valērsa kungs no ETP ir iecelts ECR regulē un attiecībā uz ES tiesību aktu īstenošanas īstenošanu un eh, tiesiskuma rezultātiem šos lēmumus mēs atlikām par apstrīdātajiem ieteikumiem FDD ieteica, bija ieteikums par 5119 un 619 tie tika apstiprināti, 612 līguma raksts tika atlikts uz nākošo sanāksmi, un viss pārējais tika apstiprināts saskaņā ar maniem kompromisu priekšlikumiem. Vācijā uzsācīja faktu izmeklēšanas eh, apmeklējums tika piedāvāts, un deputāti ar vien var pieteikties un piedalīties šajā apmeklējumā. Četrus vēl deputātus varam pieņemt, divus piln, pilntiesīgus deputātus un divus aizstājējušus. Taču līdz 27. novembrim jums ir jāpaziņo par savu lēmumu. Birojā pieņemam lēmumu arī pārtulkot pielikums par bērnu labklājības eh, darba grupu Eh, rezultātiem. Tātad lūgums bija pārtulkot uz franču valodu, jo angļu tulkojums jau pastāv. Jā, es jau teicu, ā, franču vācu. Uz franču un vācu valodu, saka priekšstādētāji, jo uz angļu jau ir eh, politikas departamenta pētījumi un seminārs un projekti iesniegumi jāpies, jāiesniedz līdz 7. novembrim 10. No, no rīta. Uh, Turpinājums par fakta. Lūgumraksts 1088 lūdzā, lai politikas departaments C veids pētījumu. Mēs gaidām uz komisijas atbildi, tā ir gaidāma janvāra vidū, un koordinātori skatīs tālākas darbības politiskā līmenī janvāra un februāra sanāksmē. Pieņemam lēmumu uz īsu apmeklējumu mūsu vidū sagaidīt Marokas parlamentu. Nebūs viedokļa apmaiņa, vienkārši tāds uh, pagodinājuma apmeklējums. Esam pārskatījuši pašreizējo termiņu dalītajiem atsevišķiem balsojumiem. Tagad ir divas dienas pirms balsojuma, tātad divas dienas, pusdien 12 pirms balsojuma Tas tad arī <clears throat> būtu viss, un tagad pievēršamies lūgumrakstam. A... Viss, kas notika, skaista mūzika atskanēja. Man nu pateica, ka lūgumraksta iesniedzēja vēl nav šeit. Mums vēl tad viņi ir jāsagaida. Nu, labi. Ko tad mēs darīsim tagad? So, where did the music come from? No kurienes nāca mūzika? Vai kādam tāds skaists mūzika telefona signāls ir? Wow, but let's enjoy the music. Nu, tad varbūt paklausīsimies mūziku. Es esmu par... Es domāju, tā nav mūzika, bet gan uh, pavadījums filmai, kas tiks atainot uh, lūgu, nākošā lūguma raksta kontekstā. So, thank you very much. Liels paldies, saka priekšsēdētāji, kas esat ieradušies šeit tik āgri. 67. lūgumraksts, 14. darba kārt, 14. darba kārtības punkts, skatīsim to vispirms, ja jūs tam piekrītat, un komisijas pārstāvis arī ir šeit ļoti labi, lieliski. Nu tad eh, būsim mazliet praktiski, piemēram, izmantosim mūsu rīcībā esošu laiku, taču lūgumraksts 37 par eh, lielas automaģistrāles eh, apveceļa izbūvi pie Orleāns eh, pilsētas. Dodu vārdu tūlīt pat. Lūgumraksts tiesniedzēm. Ak, tā ir filma pieejama. Labi. Let's look at the film. Tad paskatīsimies filmu.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 maybe I should just. Jā, labi, varbūt būtu jāizmanto šis brīdis, lai paskaidrotu. Es tā saprotu, ka Spānijas, no Spānijas esošie lūgumrakstu iesniedzēji būs eh, lūgumrakstu iesniedzēju pārstāvi šeit eh, deputāti iespējams ir bilušies, ka mēs neskatām šo darba kārtības punktu, jo nu, vienkārši lūguma raksta iesniedzēja no Spānijas vēl nav ieradušies, tāpēc mēs pārgājām pie nākošā lūguma raksta. Dod vārdu ar Žanmarī eh, Solamon un Tjerī Soler, jūs rīcībā divas minūtes, ja vēlties tālāk paskaidrot šo lietu. Dāmas un kungi, parlamenta deputāti. 220 asociācijas Mardievaļu uh, dalībnieku vārdā. Es vadu šo asociāciju. Es esmu priecīgs būt par jūsu viesu. Es, uh, man šeit ir arī uh, līdzi Suziekungs, kurš ir asociācijas biedrs. Uh, mēs esam no uh, Lorētas departamenta uh, pārts uh, Parīzes dienvidos, un tas ir viens no skaistākiem reģioniem Eiropā. Eh, mūsu departaments ir paredzējis eh, veidot apveceļu 15 km garumā 600 metrus no loras, Un šis projekts uh, apdrauda, apdraud vienu no skaistākiem bioloģiskās daudzveidības uh, reģioniem Lo, uh, Loāras ielējā. Un šī zona ir UNESCO aizsardzības pārziņā, un to arī aizsargā vairāki Francijas tiesība akti ZPS un ZSN, tur 2000, ZNF un ZIKO. Uh, par eh, spīti jūsu 2008. gada 23. septembra rezolūcija, kas nosodīja pārkāpums attiecībā uz dzīvnie, uz putnu direktīvu. Šis projekts tomēr tiek turpināts. Un šī jaunā infrastruktūra nekāda neatbilstu prasībām, kas ir paustas direktīvā 92 šķērsīt 43 EK 6. pantā, e, tas smagi pārkāptu dabas aizsardzības noteikumus un e, izbojātu putnu dzīvotni. Un, šis, e, un šeit daba ir īpaši neaizsargāta. Šeit dzīvo pār par 50 uh, savvaļas putnu uh, sūgu pār pat 30 uh, eh, eh, spāru sūgu un 9 eh, uh, sikspārņu sūgas un uh, daudz vēl citu aizsargāto sūgu. Un veik, mūsu veiktais pētījums liecina par to, ka pār par 74 sūgas tik smagi skars ar šo, ar šo projektu. Uh, un tiks izbojātas uh, putnu vairošanās vietas un arī uh, viņa pieeja ūdenim. Šim projektam patiesībā nav nekāda labuma sabiedrībai. Uh, un nav nepieciešams šo projektu īstenot. Kopš 1996. gada projekts eh, paredz pastāvīgi palielināt eh, satiksmes apjomu, taču Loretā patiesībā iedzīvotājs skaits samazinās, un arī pā, eh, satiksme ir tikai 80% no tās, kas sākotnēji tika plānota. Un patiesībā Eh, pateicoties šim projektam, satiksme tikai pieaugs, nevis eh, tās apjoms eh, tiks novirzīts pa vairākiem ceļiem. Tā tad vairāk piesārņojuma, vairāk gaisa piesārņojuma, vairāk negadījumu, vairāk trokšņa. Lūk, kā šis projekts patiesībā ir skatāms un nekāda liela labuma no tā nebūs. Tātad nekad netika izskatīts nekāds alternatīvs risinājums jo pastāvošajam uh, tiltam jau var eh, pielikt klāt vēl papildu krustojums, kas mazinātu satiksmi. Un ieteikme uz vidi būs ļoti nelabvēlīga. Lai tiktu pārskatīts šis uh, graujošais projekts, mēs lūdzam, lai jūs uzstājat, lai tiktu ievērota Eiropas direktīva un lai tiktu sākta procedūra, kas pieliktu punktu šīm darbībām saistībā ar projektu. Paldies! Thank you very much. Liels paldies. Tagad dodu vārdu Špaikta kungam. Merci. Paldies. Komiteja, komisija ir, ir ņēmus vērā atjaunoto lūgumu rakstu. Tas ir saistīts ar um, Natura 2000 um, eh, reģionā īstenojam projektu. Pirmais eh, konstatējums ir tāds, ka ir ievērota procedūra, ko pāredz Eiropas Savienības tiesība akti. Es te sīkāk nestāstīšu, taču, ja vēlaties, varu uzskaitīt dažādos procedūras eh, posmus, ko esam piefiksējis. Šādos apstākļos komisija uzskata, ka asociācijas, eh, kas apstrīd šo projektu ziņā, ir šo projektu skatīt Nacionālajā tiesā, kuras uzdevums tad ir skatīties, vai tiek īstenota, īstenota Eiropas Savienības tiesība akts. Cik man zināms, tas jau ir veikts. Runājot par to, kā projekts ietekmēs eh, daudzās uh, putnu sugas un to dzīvotnes, kuras aizsargā Eiropas investīcija komisija, var izvērtēt kompensējušo pasākumu uh, kvalitāti saskaņā ar uh, dzīvotņu direktīvas 6. pāns 4. punktu. Un vajadzības gadījumā mēs varam pieprasīt paskaidrojums no Francijas varas iestādēm. Pēc būtības lūguma rakstiesniedzējs izvirz argumentu, ka no nu, projekta nebūs sabiedrībai labums, tāds kā to parāds dzīvoņu direktīvas 6. pāns, 4. pāns, 4. punkts. Taču mēs secinām, ka projekta mērķis ir mazināt satiksmes pieblīvējumu un tā tad arī veicināt sabiedrības veselību. Runājot par projekta proporcionalitāti, to apstrīdēt vislabāk var Francijas Nacionāla tiesā. Līdz ar to komisija nav secinājusi, ka tā ir jāiesaistās. Tātad mēs iesakām lūgumrakstu iesniedzējiem vērsties savas valsts tiesā. Paldies! Paldies, turpin priekšstādātāji. Liels paldies! Tagad laiks diskusijām. Izteikties var deputāti. Atgādināšu visiem ka šis ir lūguma raksts, kas jau 12 gadus tiek skatīts. Tā tad tiešām ir ļoti savādi, ka laiks ir vienkārši ritējis uz priekšu, un neviens šķiet nav uzņēmies nekādu atbildību. Tā tad kolēģiem iespēja izteikties. Margaret, lūdzu. Jā. Yeah. Thanks, Chair. Paldies, priekšstādātāji. Es biju faktu izmeklēšanas misijā šajā reģionā. Tas gan bija jau sen, tā ir. Man šķiet vismaz pirms pieciem gadiem. Bet arī toreiz jau bija pilnīgi skaidrs, ka plāni izveidot autoceļu šai sapņēnajā reģionā bija nepamatot. Es nezinu, kā tas ir pat labam, bet toreiz bija maksas ceļš, un tas bija maksas ceļš. Tas nebija iekļauts plānā, kas atainoja transporta sistēmu šai reģionā. Tas nozīmē, ka ir vajadzīgs jauns autoceļš, jo iepriekšēji nevaram izmantot. Tāds bija sauklis. Es nezinu, kā tas izskatās tagad, taču toreiz nebija šaubu par to, ka tad jau varas iestādes rūpētos par šo brīnišķīgo reģionu. Tad skaidrs, ka nekas tāds nebija. Ja nekas nenotiek, tad komisijā gan nevienu negrib aizvainot. Protams, arī citiem neuzņemties nekādu atbildību. Un to vienkārši pamēž zem paklāja, bet turpinās pastāvīgi šitā e, izmeklēšana šai komitejā. Nu, tā nav mūsu vaina, taču es bija to vidū, kas uzstājas to, lai šo lūgumrakstu saglabātu skatām, jo skaidrs, ka šis reģions vienkārši fantastisks. Faktu, faktu izmeklēšanas apmeklējums notika 2007. gadā, tātad pirms desmit gadiem, pirms ilga laika. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Eleonora? Paldies, es piekrītu Aukens kundze sacītēm. Es uzskatu, ka lūgumrakstam ir jāpaliek uh, atvērtam, jo par spīti tam, ka ir pagājis ilgs laiks, kopš uh, mēs sākām skatīt šo lūgumrakstu, no komisijas puses, no vietējo iestāžu puses šķiet ir bijusi aizkavēšanās, viņi vienkārši atlika ar vienu vēlāku laiku, uh, lēmumu pieņemšanu par spīti ļoti pamatotiem argumentiem, ko izvirz lūgumraksta iesniedzēji. Taču, manuprāt, ir pieņemti politiski lēmumi, kas pamatojas uz uh, ceļa, autoceļa transportu interesēm. Tā vietā, lai veicinātu citu veidu transportu, ne citas risinājumus. Katrā ziņā nav runa mm, par tādiem risinājumiem, kas drīkstētu iet ar šādu skaistu ainavu. Mēs varētu nosūtīt vēstu no šīs komitejas un varbūt tādā veidā mēs varētu izvirzīt šo lūgumu rakstu mūsu uzmanības centrā. Petrs Jārs. Paldies. Man ir eh, tāda vispārīgāka piezīme. Mēs jau esam pietiekami bieži kritizējuši to, ka tad eh, tiek plānoti tādi vērienīgi projekti, Eh, komisija domā, ka dalība valsts ir ievērojusi visus eh, priekšrakstus, un tādēļ tai nevajadzētu neko kontrolēt. Bet varbūt jau uh, plānošanas fāzē vajadzētu būt tādam dialogam, nevis atļaut visu ieplānot, visu uzcelt un tad komisija lemtu, vai kaut kas ir nogājis greizi vai nē. Nu tā tad varbūt jau projektu plānošanas fāzē jāsāk par to visu diskutēt. Tas, kas notiek jau pašā sākumā, man īsti nepatīk. Jā, jo, ja sākumā kaut kas noiet greizi, tad to ir vieglāk arī labot un kļūdas izskaust. Bet ja nekas netiek darīts un koriģēts jau pašā sākumā, tad grūtāk eh, to eh, visu pēc tam ir labot. Un es ieteiktu arī lūguma raksta autoriem izmantot visas juridiskās iespējas uh, Francijā. Tagad, uh, protams, ir arī tiesai jāspriež. Tātad izmantojiet visus juridiskos instrumentus Man šķiet, nu, es īsti nesaprotu, vai tagad jau celtniecības darbi ir uzsākti vai nē. Es piedāvātu šo lūgumu rakstu slēgt ne jau tādēļ, ka viss būtu atrisināts, bet gan ņemot vērā to, ka Brisele vairs šeit nevar palīdzēt, ir jāiet pa juridisko ceļu. Okay, so, misi... Paldies, Korso kundze. Jā, yeah, tak for det. Øh, den her sag, den, den går jo så... Paldies, priekšsēdētāji. Tas ir patiešām uh, vecs stāsts, jau uh, aizsākās pirms sāku vispār strādāt šajā komitejā, bet uh, šeit ir atpazīstama kāda visai bēdīga tendence. Izskatās, ka komisija ir uh, ārkārtīgi vāja, tā nevar neko ietekmēt. Es varu tikai uh, pateikt, ka maniem kolēģiem ir taisnība. Un es uzskatu, ka katrā ziņā nevajag slēgt šo lūgumu rakstu. Uh, eh, Aukens kundze, Jā, es tik daudz uzmanības pievērsu dāņu lietai, ka varbūt šai nepievērsos tik uzmanīgi. Tika teikts, ka ir arī jauna komisijas stratēģija veltīta ekoloģijai, Bet, ja tas nav saistīts ar ekonomiku, tad eh, varbūt eh, komisija tā neiejaucas, vai tas attiecas uz ekoloģijas, uz vides ģenerāla direkciju vai ko citu. Tas, kādā veidā komisija izvairās eh, saistīt jautājumus, kas attiecas uz vides likumdošanu, ir ļoti ilustratīvi. Viņi bieži vien aizbildinos, jā, to jau var izskatīt nacionālā līmenī. Atcerieties, ko teica Timermans, viņš mēģināja izpostīt mūsu dabas direktīvu, paldies Dievam, viņam tas neizdevās. Bet jā, viņiem tāda domāšana ir komisijā, vienkārši viņi neuzņems atbildību vides likumdošanas sakarā. Un Komisija patiešām cik vien iespējams mēģina vājināt eh, vides likumdošanu. To paturēsim prātā. Paldies! Neviens vairs nevēlas izteikties, vai varam dot atkal vārdu lūgumu raksta autoriem, lai viņi varētu apkopot un iepazīstināt mūs ar savu pozīciju. Jums divas minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es uh, atļaušos atbildēt uz dažiem dzirdētajiem jautājumiem. Jā, šis projekts jau ir ieildzis uh, desmit gadu garumā, bet uh, tā vecums jau ir 20 gadi, jo, protams, vairākas projekta detaļas, vairākie projekta posmi arī tika atcelti. Uh, risku dēļ, kādas varētu radīt būvniecība, bet mēs gribējam, lai parlaments tagad izsakās, jo projektam pirms apmēram gada ir dota zaļā gaisma, un tagad jau ir iespējams uzsākt būvniecību. Ir jāsaka, ka arī daļa no meža jau ir tikusi izcirsta. Viņi var jau uzsākt eh, darbus, tātad projektu var sākt īstenot, tādēļ arī mēs esam patiešām noraizējušies. Tas ir eh, jautājums, kas, protams, ir iesniegts tiesā. Mūsu asociācija ļoti aktīvi darbojas, bet joprojām nav noteikts datums pirmās instances tiesai. Un, ja būs iespējams sniegt apelāciju un pagarināt tiesvedību, tad eh, šo būvniecību varēs turpināt, pirms eh, tiesa būs nākus klajā ar savu spriedumu par leģitimitāti. Un, ja tiek runāts par ieguvumu sabiedrībai, šeit ir arī interešu konflikts katrā ziņā. Runājot par uh, departamenta uh, padomu Francijā un komisiju. Uh, Jā, mēs redzam, ka ir liela daļa, kas ir ieinteresēti šī projekta īstenošanā, bet eh, daudzi neņem vērā kaitējumu, kas tiks nodarīts vidēji. Tas būs milzīgs zaudējums, tie ies bojā putni, tiks izcirsti koki. Uh, Un varbūt, ka jūs varētu sazināties ar Francijas valdību, lai viņi kaut ko darītu uh, un lai netiktu atbalstīts šis projekts, kas jau īstenībā ir uzsākts. Paldies! Paldies! Šis ir ārkārtīgi delikāts jautājums. Nu, 20 gadus tas šeit ir. Uh, Uh, apspriests un risinājums joprojām nav atrasts. Liels paldies par lūgum, lūgumrakstu autoriem par to, ka ieradāties parlamentā. Šis uh, jautājums tā tad tiek svaidīts šurpu turpu, un, protams, uh, tās ir kopienas intereses. Tas skartās Natūra 2000, jā, dzīvotņu direktīva, sastais pāns, ceturtais punkts, varu te vēl minēt citus piemērus. Protams, ka tas skar visu Eiropu, nevis tikai Franciju. Tā kā šis jautājums tiek izskatīts dalību valsts tiesā, komisija lēma, ka tiesai ir jānāk klajā ar spriedumu. Spriedums vēl nav izskanējis. Ko mēs varētu darīt? Mums ir jārunā par kopienas interesēm, par vides aizsardzību eh, ļoti svarīgā teritorijā, jā, varētu būt interešu konflikts, bet ir jāgarantē, ka visas iesaistītās puses uzņemas savu atbildību, runājot arī par frančiestādēm. iestādēm es varētu nosūtīt vēstuli Francijas iestādēm, atgādinot, ka ir jāņem vērā vida, ietekme uz vidi pēc iespējas lielākā apmērā, ņemot vērā arī direktīvas, kas ir spēkā es. Un, protams, pieminēšu arī interešu konfliktu. Es uh, mudināšu Francijas iestādes to visu ņemt vērā pirms tiek. Uh, turpināta projekta īstenošana. Un pirms nebūsim saņēmuši atbildi no franču iestādēm, mēs nevaram šo lūgumu rakstu aizvērt. Mums ir arī jānorāda vēstulē, ka vēlamies nekavējoties rakstisku atbildi. Tā kā šis jautājums tagad tiek izskatīts tiesā, mēs varam rīkoties tieši tā. Mārgarita, lūdzu. Es atvainojos, ka neesmu pietiekami labi sagatavojusies, eh, ļoti žēl atvainojos par to, bet, bet vai nav veikts ietekmes izvērtējums, ietekmes uz vidi izvērtējums, ko būtu veikušas Francijas iestādes? Un kad notika faktu apzināšanas misija šajā reģionā, vai netika kaut kādi pierādījumi savākti? Es uzskatu, ka komisija ir pārāk izvairīga savās atbildēs. Mēs varam zaudēt eh, šajā lietā. Un beigās viss tad būs tā kā tāds nekrologs, tad, kad viss jau būs noticis, tad viņi teiks, nē, mēs vairs neko nevaram darīt, un tad būs pārkāpuma procedūras un tā tālāk un tā joprojām, bet jau pēc tam, kad eh, kaitējums būs nodarīts. Paldies, jā, es jums piekrītu, Margareta, bet Pēter, es neredzēju, ka jūs vēl gribat runāt, lūdzu. Es tikai gribēju papildināt. Būtu, protams, jauki, ja klāt zālē būtu arī kāds kolēģis no Francijas, viņi varbūt varētu to labāk mums paskaidrot, ja runājam par šo juridiskajiem instrumentiem. Un, protams, katrs tiesnesis teiktu, ka man nebūtu jēgas neko spriest, ja projekts jau būtu ticis noslēgts, un kādēļ tad komisija kaut ko vēlas darīt, tad, kad jau būs par vēlu. Protams, ka vajadzēja visu to darīt jau pirms celtniecības darbu uzsākšanas. Vai mums vajadzētu uzrakstīt pašiem saviem kolēģiem šajā komitejā, lai viņi paskaidro, kas te nav uh, bijis kārtībā? Jā, nu, protams, tiesneši ir neatkarīgi, bet ir jāgarantē arī juridiskā noteiktība jau pirms tiek uzsākt jau kāda būvēšana. Es eh, teikšu godīgi, nu, varbūt tā nejuridiski, tas neizklausās galīgi labi. Jā, mēs te neesam tiesa mēs varam kaut ko pateikt, pavaicāt, un eh, vai eh, lūgumraksta autori mums visu ir pareizi atspoguļojuši. Ja man ir juridiski instrumenti, tad tie ir arī jāizmanto, bet ja tas ir noticis tā, kā tas tika aprakstīts, eh, tad var teikt, jā, nu, tev varbūt ir taisnība, bet, nu, tik un tā mēs te būvēsim, mēs pēc tam varbūt kompensāciju samaksāsim. Uh, Bet vajadzēja jau pašā sākumā parūpēties par to, lai šis būvniecības projekts saskan ar vīdes likumdošanu. Jā, jā, nu mēs varam uzrakstīt vēstuli atbildīgajam departamentam, tā vadībai. Bet es nezinu, Pēteri, priekšsēdētāji pārtrauc runātāju. Nu, mēs taču nerun, nevajautāsim kolēģim neko. Tas tiek izskatīts tiesā. Tiesa vēl nav nākus klajā ar savu spriedumu. Tā tad vērsīsimies eh, Francijas iestādēs, lūksim ietekmes izvērtējumu, vaicāsim, kā tas atbilst divām spēkā esošajām direktīvām. Tā mēs varam rīkoties un pieprasīsim, lai viņi mums pēc iespējas ātrāk rakstiski atbild. Es domāju, tas ir vienīgais veids, kā rīkoties tieši šobrīd. Vai varam tā darīt? Izcili. Paldies! Jā, mēs esam iepazinušies ar šo jautājumu, mēs sekosim tālākajai notikuma norisei. Uh, Mēs ļoti labi esam informēti par interešu konfliktu, bet, protams, mums ir jārīkojas saskaņā ar direktīvu. Pilnīgā saskaņā. Paldies! Labi. Tagad iepriekšējais lūguma raksts. 2582 par Madrides Mursijas uh, ātrvilcienu projektu. Šķiet, ka uh, lūguma raksta autori ir jau ieradušies uh, laipni lūgti. Uh, Tāpat 19. 19. lūguma raksts par ātrvilcienu, par pazemes ātrvilcienu Mursijā pilsētā. Tagad došu vārdu Joakinam Kontreras Riveram un citi lūguma raksta autori man te nav pazīstami, viņu vārdu nav pieminēti. Katram 5 minūtes lūdzu. Buenos días, estimados miembros del Comité de Peticiones. Queremos agradecerles su mirada. Labrīt! Paldies, eh, ka varējām ierasties un šeit pārstāvēt mūsu reģionu. Mēs esam patiešām cīnījušies eh, pret eh, šīs metro līnijas izveidi. 2006. gadā tika uh, noslēgts nolīgums par uh, maršruta daļas izbūvēšanu uh, pazemē. Valdība jau sadalīja projektus un ir arī daļa maršruta virzemē, kas rada kaitējumu videi, ir bijuši protesti, demonstrācijas, tādēļ arī radās šī, eh, šis lūgumraksts. Eh, nedaudz eh, garāk par kilometru ir, nedaudz garāks par kilometru ir šī maršruta garums pazemē. Jāsaka, ka tas pārkāpja iepriekšējo vienošanos un arī vides direktīvas. Komisija jau uh, izteicās, ka Spānija ir pārkāpusi direktīvu par ietekmi uz vidi, runājot arī par uh, ātrvilciena maršruta izbūvi pilsētas teritorijā. Un jāsaka, ka mēs nevaram pieprasīt, diemžēl, arī būvdarba apstādināšanu Mēs vērsāmies arī pie prokurora, eh, lai eh, kaut kas tiktu darīts lietas labā, bet nekas nav noticis, un mēs runājam par Eiropas likumdošanas pārkāpšanu, arī par Orhūsas konvencijas pārkāpšanu. Mēs esam arī eh, pavaddokumentus iesnieguši, un Es eh, gribu teikt, mēs dzīvojam kādu uh, kilometru no šīs zonas Mursijā, kur eh, ir būvēta šī dzelzceļa līnija. Un Jāsaka, tas sarežģīja arī satiksmes iespējas, ir arī vietējie uh, vilcieni, uh, kurus izmanto cilvēki, lai dotos uz darbu, uz skolu, uz baznīcu, un vakarā bērniem ir jāatgriežas uh, vieniem pašiem mājās, un tur ir jāšķērso tāda nedroša vieta. Uh, Mēs vienmēr uztraucamies. Jāsaka, ka tas patiešām netiek ievērots. Ir tūkstošiem cilvēku, kas nevar šķērsot šos tūneļus, jo tie nav piemērot arī cilvēkiem ar uh, mobilitātes, ar kustības spēju traucējumiem. Tādēļ esam šeit arī ieradušies. Ir cilvēki, kas uh, teica, ka šis uh, ātrvilciens būs pilnībā, mm, ka tā līnija ies tikai pa pazemi, bet tā tas nenotika. Mēs negribam, lai šis lūgumraksts tiktu aizvērts. Ir uh, jāparūpēs, lai prokurori varētu aizstāvēt pilsoņus, lai būtu arī varu nodalījums, bet lūdzu neslēdziet šo lūgumrakstu. rakstu. Tikai pateicoties jums, mēs varam būt pārliecināti, ka valdība turēs savu doto vārdu. Thank you very much. And now I turn to the... Paldies. Tagad došu vārdu otrai lūgumraksta autorei. Lūdzu, jums arī 5 minūtes. otram lūgumrakstu autoram. Paldies! Paldies, ka drīkstējām ierasties šodien un runāt par to, kas uh, mums rūp. Jau 30 gadi ir pagājuši, vairāki mūsu draugi jau ir miruši, Arī e, viens mūsu draugs, 30 e, gadu garumā mēs dzirdējām uh, nepiepildītus solījumus. 2006. gadā tika parakstīta vienošanās par pazemes vilciena līniju. 2009. gadā tika veikts ietekmes izvērtējums. Uh, 2011. gadā projekts tika apstiprināts, 2012. gadā tas tika mainīts, lai uh, šī uh, dzelzceļa līnija vairs neietu pa pazemi, bet virs zemi. Mēs devāmies demonstrācijās, Mursijas reģionā visi cilvēki bija sašutuši. 73 dienas mēs protestējām katru dienu no uh, eh, 8 līdz 11 vakarā. Un tikai tad, kad Eiropa skatās uz mums, tikai tad Spānijā kaut kas sāk notikt. Sākumā tika paredzēts, uh, ka šī dzelzceļa līnija būs 530 metrus gara, pēc tam tika pagarināts uz 580 metriem, pēc tam tika runāts par uh, vairāk kā septiņiem kilometriem, nu un visu laiku kaut kas mainās, un mēs jau vairākās instancēs esam vērsušies ar sūdzībām. Un mēs konstatējām, ka Spānijā netiek ievērotas Eiropas direktīvas vides eh, advokāts eh, nevarēja mums sniegt nekādu labu atbildi. Bija arī pētījums, kas varētu šīs lietas nelikumīgumu apstiprināt, bet joprojām īstas skaidrības nav bet darbs turpinās nelikumīgā veidā, un tad, kad mēs par to sūdzējamies, tikai tad kāds sāka reaģēt. Spānija Spānijas valdība sāk rīkoties tikai tad, kad jūs izdarāt kaut kādu spiedienu. Šīs lūgumraksts ir jāpatur atvērts, viss ir jāpārbauda, lai pieliktu punktu šim vājprātam, lai kaut kas tāds neatkārtotos citās vietās pasaulē. Drīz būs uh, šis ātrvilciens pa virzemi, uh, tiks uh, būvēts mūris mūsu. Um, dzīvojamie rajoni tiks sadalīti. Un jāsaka, tas projekts, par kuru tagad runājam, nu galīgi vairs neatgādina uh, um, to projektu, par kuru tika runāts 2006. gadā. Cilvēki tiks sadalīti, tātad ģimenes tiks šķirtas, pilsēta tiks mākslīgi sadalīta, jums vajadzēs doties ar mašīnu, lai apciemot savus radus, lai gan tagad varat pie tiem aiziet uh, kājām. Jā, protams, ērtību dēļ ir uh, jācieš, bet no sākumā tika plānots uh, šo dzelzceļa līniju uh, būvēt. Uh, vir pazemē, bet tagad tas ir plānots jau virszemē. Pat Tonel nevēlējās, lai ģimenes tiktu šķirtas, lai uh, pilsēta tiktu pārzīmēta, pārdalīta. Tūkstošiem cilvēku nevēlas, lai viņu bērniem ir jānāk mājās pa tumšiem, neapgaismotiem tuneļiem. Viņi nevēlas, lai viņi tiktu aizmirsti. Uh, Mēs negribam aizmirst viņu solījumus, tādēļ mēs esam pret, šī dzel, pret šīs dzelzceļa līnijas virszemes izbūvi. Un, jā, jāsaka, likumi tiek pārkāpti, eh, netiek turēts dotais vārds. Lūdzu, paturiet šo eh, lūgumu rakstu atvērtu un pieprasiet, lai Spānijas valdība tur doto vārdu. Paldies! Thank you very much! And now I... Lielas paldies! Un tagad došu vārdu komisijas pārstāvjiem. Uh, yes, many thanks. Um, so... Liels paldies. Šajā lūgumrakstā ir uh, tiešām daudz dažādi zemūdens akmeņi. Tiešām tas attiec uz EIA direktīvu. Un tiešām uh, sākotnēji 2009. gada vides direktīva vairāk attiecas uz tuneļiem Morsijas pilsētā. Un tad 2014. gadā ir dokuments no logumraksta iesniedzējiem, kur ir teikts, ka šis projekts uz vietas ir pārveidots, modificēts. Un tad mēs rakstījām Spānijas eh, iestādēm vēstuli un teicām, ka, ja ir paredzēts būtiski mainīt projektu, uh, tad ir nepieciešams vēlreiz pārskatīt ietekmes izvērtējumu. Un, ja projekts mainās, tad arī vidas novērtējums jāmaina. Un tad 2015. gadā Spānijas iestādes mums ap, ap, apliecināja, ka sākotnējais novērtējums būs spēkā. Un nebū, nav nekāda pamata arī to grozīt, modificējot projektu. Lūk, no mūsu puses tas arī ir pēdējais. Uh, pēdējais eh, tāds notikums, un tagad mēs dzirdam jaunu informāciju no lūgumraks iesniedzējiem. Mēs vēlreiz, vēlreiz izskatīsim šo lietu, un mēs savus secinājumus eh, sniegsim lūgumraks komitejai. Un, ja nepieciešams, uzņemsim arī kontakts ar Spānijas iestādēm. Un tiešām kolēģi arī nu, šodien ir Madride, un viņi runā par daudziem jautājumiem, ieskaitot arī šo. Mēs eh, šos jaunos faktus izvērt, diskutēsim un tad paziņosim par mūsu secinājumiem jums. Došu vārdu kolēģiem. Roza, jums nav daudz laika, došu vārdu vispirms jums. Jā, paldies. Un paldies arī lūgumrakstiesniedzējiem. Es ļoti atvainojos, ka man jāsteidzas uz kādu citu sanāksmi. Bet eh, es eh, tomēr paspēšu izteikties par šo lūgumraksts. Es eh, dzirdēju komisijas teikto. Es te sapratu, ka komisija ir uzņēmusi kontakts ar Spānijas ministru, bet arī es esmu runājusi ar ministru, tas ir infrastruktūras ministrs, un īstenībā viņi apgalvo to, ko mēs jau zinām. Ministrija ir apņēmusies turpināt darbus ar pazemes tunelu un uh, viņi uh, strādās pie dzelzceļa līnijas izbūves, un viņi runā par uh, šo iespēju ierasties no attāliem rajoniem uz pilsētu, viņi darīs arī savus darbus pazemes vidē. To teica vides infrastruktūras ministrs, un viņš apgalvoja, ka tomēr ir vajadzības būvēt šo zemūdens struktūru, bet tagad ir parādījušies visi šie jaunie fakti, eh, kas kavē šo virzību uz priekšu. Oktobrī mēs eh, tik rīkot arī sanāksmi, nu, kur piedalījās dažādas institūcijas, arī sociālie partneri, nevalstiskās organizācijas, eh, valsts, dažādu struktūru pārstāvju Un e, tur izskanēja tāds apgalvojums ka, un cerība, ka varbūt viss tiks sakārtots. 2009. gada vides novērtējums e, joprojām ir spēkā, jo šo izvērtējumu vajadzēja veikt saskaņā ar noteiktām projekta fāzēm, un kā, kā, kādai tur fāzei tas arī joprojām ir būtisks un nav mainījis. Tad pazemes eh, tuneļu būvētāji vēl pirms dažām dienām apgalvoja, ka turpinās darbu, veiks pagaidu darbus un sāks arī nākamo būvdarbu fāzi. Un viņi sola, ka vides un dzīves apstākļu kvalitāte tiks saglabāta. Es zinu, ka ministrijā turpinās darbi, ir izveidota grupa no dažādiem iesaistītiem, kurus es jau minēju, bet eh, tā kā turpinās pastāvīgi kontakti starp Spānijas valdību, Mersijas pašvaldību un komisiju, mēs uzskatām, ka, komis, ka lūgumraks ir jāatstāj atvērts un jāturpina mums sekot notikuma attīstībai. Eh, un eh, es uzskatu, ka jūsu lūgumraksts, kas vērsts pret Spānijas valdību, ir pareizi pamatots. Paldies, Beatrice! Lielas paldies! Vispirms es gribētu arī sveikt lūgumrakstu iesniedzējus, kas ir ieradušies šeit pēc visās, visas šīs garās notikuma vēstures. Šis eh, notikums aizsākās pirms daudziem gadiem, kā mēs to redzējām. Eh, un eh, ātrvilciens Mērsija, tas ir kā alternatīva struktūra metro pārvadājumiem. Tā to cilvēku arī uztvēra nosākumu. Un pašos pirmsākumos, kad sākās būvdarbi, tad vienkārši bija pietiekami naudas līdzekļi, kas ļautu būvēt apakšzemes struktūras. Tagad laiki mainījušies. Un ko tas nozīmē? Es arī gribu griezties pie komisijas teiktā. Mēs runājam par projektu ar noteiktu raksturiezīmēm. Šeit ir nepieciešama konstrukcija. Konstrukcija, kas balstās uz jau eksistējošo dzelzceļu tīklu, tas nav kaut kas jauns, pavisam svaigs. Un šie, šie papildu darbi arī ir tie, kas nonāk pretrunā ar vidas novērtējumu sākotnējo saturu. Projekti mainās un attiecīgi ir jāmodificē ietekmes izvērtējumi, par to jau runāja arī komisija, tā ir mūsu likumdošanas aizbildne, īstenošanas pāraudzītāji un komisijai tiešām ir jāpaturprātā arī progress, kas tad notiek ar šiem darbiem, un ļoti jauki dzirdēt šodien komisijas saku, sakam, ka turpināsies kontakti, un pavisam drīz arī komisijas pārstāvi tiksies ar, ar ministrijas pārstāvjiem, ar lūgumrakstiesniedzējiem. Protams, nepieciešams uzturēt e, šādu komunikāciju, jo Spānijas eh, vairs iestādēm patiesībā ir jādodas uz vietas eh, skatīties, kas tur notiek, un viņi ir spējīgi dot eh, primāro atbildi gan lūgumrakstu iesniedzējiem, gan arī šai komitejai, jo viņa ziņa, ziņā ir visi fakti. Ar nosīm, ka Spānijas valdība pilda savus solījumus. Es uzskatu, ka lūgumrakstam ir jābūt atvērtam līdz situācija tiek atrisināta. Un ļoti labi, ja būtu, ja Eiropas komisija apmeklētu arī būvdarbu vietu un pārliecinātos, vai sākotnējais ietekmes izvērtējums tiešām attiecas uz tiem projektu darbiem, kas notiek šobrīd, un ja ne, tad jāierosina pārkāpuma procedūra. Paldies! Albiol kundze tālāk. Gracias. Bueno, yo en primer lugar, eh, por supuesto, dar la bienvenida. Paldies. Vispirms es gribētu pateikties lūgumu rakstījies sniedzēm. Tūkstošiem cilvēku ir izgājuši ielās, protestēja jau 73 dienas. E, šie cilvēki saka, ka viņi negrib šo barjeru, kas sadalīs pilsētu daļās, tas būs ļoti bīstami. Uh, Un tas neļaus cilvēkiem ar kādu invaliditāti vai ar, ar mobilitātes problēmu pārvietoties brīvi. Un tas liek uzdot uh, vairākus jautājumus. Uh, pirmais ir ja tas, kas jau izskanēja. Projekts ir mainīts. Uh, un ātri vilciens piestās virs zemes stacijā un nevis zem zemes tā ir izmaiņa. Un otrs jautājums ir saistība ar Eiropas likumdošanu par ietekmes izvērtējumu. Ietekmes izvērtējums ir veikts uz sākotnē projekta pamata, tālāk projekts mainīgs, un tagad viss ir sadalīts par daļām, fragmentēts. Projekts ir sadalīts par daļām, un tālāk varētu teikt, ka nav tāda vispārēja ietekmes izvērtējuma, vai arī tas ir novecojis, jo projektā ir bijušas nepārtraukts izmaiņas un pat nav ņemts vērā tas fakts, ka šobrīd stacija tiek izvietota virs zemes zonā, un tas nemaz nebija izskatīts eh, ietekmes izvērtējumu dokumentā. Šeit ir skaidra eh, pretruna ar eh, ietekmes eh, izvērtējumu direktīvu, un komisijai ir jādara viss, lai nodrošinātu, ka valstis īsteno šo direktīvu, kā tas ir paredzēts. Tas ir ļoti liels projekts Spānijā, ir arī citi ļoti lieli projekti realizēti mm, Spānijā. Un šāda praksa notiek jau ne pirmo reizi. Ir, tiek no sākuma deklarēts liels projekts, bet tas, tas tiek sadalīts pat daļām, bet ietekmes izvērtējums netiek mainīts. Mums ir jāsako situācijai, gaidīsim atbildi, ko saņems komisija sakarā ar mm, šo lūgumu rakstu. Un komisijai tiešām ir iespēja pāraudzīt ietekmes izvērtējuma izvērtējumu, vai ir nepieciešams jauns dokuments, vai arī vecais ietekmes izvērtējums varētu būt spēkā. Un es domāju, ka mūsu komitejai arī ir jākontaktējas ar attiecīgo ministriju. Mēs varam uh, griezties pie, pie uh, sabiedrisko būvju celtniecības ministriju, lai viņi dod skaidru atbildi. Paldies! Marcelēsī kungs. Muchas gracias, eh, presidenta, y muchas gracias a los. Liels paldies! Un paldies lūgumrakstī iesniedzējiem par to, ka viņi ir ceļojuši uz Briseli, lai iesniegtu savu lūgumrakstu. Tiešām ļoti sarežģīta ir šī situācija. Ir paredzēts eh, pilsētas līdz divās daļās. Es pats esmu bijis Mursijā Es redzēju, kā tas notiek. Ir apmēram 50 tūkstoši cilvēki, kas dzīvo pilsētas dienvidos, kas uzskata, ka jaunā būve uh, sadalījuši pilsētu divās daļās, un viņi varēs sasniegt pārējo pilsētas daļu, tika izjot cauri vienu pārēju, vienu tādu pārvadu. Cik eh, grūti būs dzīvot tādā pilsētā, kas ir sadalīta, bet um, Spānijas valdības saka, ka nekas nav mainīts un projektā nekas nav grozīts. Un tāpēc arī nav vajadzības mainīt ietekmes uz vidi novērtējumu. Bet eh, faktiski tas ir cits projekts. Šis eh, darbs jau turpinās divus, trīs gadus un ir liels izmaiņas projektā. Un tāpēc 2009. gada ietekmes uz vidu novērtējums ir jāmaina, un tas būtu tikai pareizi, ja komisija grieztos pie Spānijas attiecīgām iestādēm, lūdzu paskatot, kāpēc nav aktualizētā ietekmes uz vidu izvērtējuma. Tieši šim paralēlajam ceļam, ko paredzēts tagad uh, projektu gaitā būvēt, um, kas ir uh, nācis kā papildu darbs. Uh, Un ja šāds papildu darbs projektā parādas, tad eh, noteikti ir mm, jāizvērtē visāda veida ietekme, ne tikai vīdes ietekme, bet arī sociālā ietekme. Eh, tieši konkrēti runājot par šo sadalīšanu divās daļās, jo pilsētā varētu rasties eh, arī piesārņojumu ehm, ietekme, varētu tikt ietekmēti arī dzīvnieki pilsētā, un ehm, arī sociālie jautājumi ir jārisina arī, kā jau logumraksta iesniedzējs teica, jāskatās, kāds saskaņojas ar Arhus ko, konvenciju. Es arī runāju ar attiecīgo prokuratūru, kas atbild par vides jautājumiem, un viņi nevar dot atbildi, kā, kā tas saskan ar Orhus konvenciju, vai tiešām viss normas Orhus konvencijas tiek šeit ievērots. Uh, Tātad es pilnībā atbalstu bažas, ko pauž lūgumraks iesniedzēji, un vispār tā nav pirmā reize, ka Spānijas valdība kaut ko sola un pēc tam neizpilda. Arī pagātnē, e, teiksim, šajā gadījumā viņi solīja, ka dzelzceļa līnija visa, e, visa ies zem, zemes būs tuneļi, pazemes tuneļi, bet e, tagad mēs dzirdam, ka viena daļa tā šķērsos pilsētu pa virsdems sektoru Un atkal projekts tiek sadalīts, un, kā jau teicu, tā nav pirmā reize. Mēs esam um, Lūgumraps komitejā arī dzirdējuši līdzīgas lietas um, Spānijā ka liels projekts ir sadalīts mazos projektos un nekas nemainās. Un Eiropas komisijai vajadzētu vispār padziļināt izpētīt šo lietu, kas tad notiek, ja liels projekts ir sadalīts mazākos. Uh, Es piekrītu kolēģiem, Eiropas komisija jādodas uh, uz vietu, jāskatās, kas tur īsti notiek. Ja jūs aizdodaties uz to vietu, redzat ar acīm, kas tur ir, tā tiešām būs tāda barjera, kas ietekmēs tūkstošiem cilvēku. Tāpēc es pilnībā atbalstu ierosinājumu turēt šo lūgumrastu atvērtu un turpināt sekot notikumu kaitē ar komisijas palīdzību. Paldies, Valīnas kundze. Muchas gracias, gracias a los peticionarios, gracias a. Liels paldies un paldies lūgumraksta iesniedzējiem. Es eh, arī atbalstu to, ko teica kolēģis. Šajā komitejā mēs jau esam vairāk kārtīgi saskārušies ar šādu situāciju. Mēs redzam, kā rīkojas Spānijas centrālā vara un reģionālas pašvaldības. Šī rīcība atkārtojas, modelis ir jau pazīstams. Un, un projekta sadalīšana mazākās daļās, tas notiek nepārtraukti. Bet eh, tas ir tāds, eh, tāds triks, tāds eh, mācība, mānīšanās, un nevajadzētu pieļaut šādu lielā projekta dalīšanu mazākos projektos attiecībās, kuriem netiek izdarīti jauni ietekmes izvērtējumi. Komisijai ir jārīkojas, noteikti komisijai jārīkojas Eiropas līmenī, lai šāda prakse, kas ir kļuvusi par tipisku parādību, vairs neatkārtotos. Uh, Bet šis nav vienīgais eh, projekts. Ir arī vesela gūzma projektu, kas tādā pašā garā tiek risināti, virzīti. Un kā tas sanāk, no sākuma tika paredzēts būvēt visu zem zemes, un tad tika izvērtēta ietekme, un it kā viss ir kārtībā, bet tagad ir projekts mainīts, un tagad rodas dažādas problēmas, arī trokšņa problēmas. Viņi saka, ka būvēs kādu barjeru pret troksni. Bet ir jautājums arī vēl plašāks par piekļuvu informācijai arī šeit joprojām ir pārkāpums arī tādā ziņā, ka tiek pārkāpt tiesību saņemt informāciju, arī Orhus konvencija tiek pārkāpta. Uh, Un šeit mēs redzam attēlā arī demonstrāciju, kur piedalījās 50 tūkstoši Mersijas iedzīvotāji. Un um, tomēr atkal policija um, bija nežēlīgi apkāvusi demonstrants, izmantojot uh, dažādas policijas rīkus. Uh, Un eh, mēs tomēr lūdzam Spānijas valdību pieņemt, eh, ka sabiedrība nevar piekrist šim projektam, nevar piekrist šai barjeru ierīkošanai. Kolēģis no Tautas partijas eh, arī šeit runāja. Varbūt tad, tiešām katrs no mums atceras dažādi ministri teiktu. Es atceros, ko teica ministrs par pazemes darbiem un arī kāda cita projekta sakarā. Uh, Un tad, kad ministrija ķērās pie darba, faktiski, tad atkal viņi grozīja savu atzinumu un darbi netika veikti un pabeigti tā kā paredzēts iesākumā. E, sanāk tā, ka Spānijas valdības iestādes netur savu solījumu, un es ļoti ceru, ka mēs turpināsim skatīt šo lūgumrakstu. Es ļoti ceru, ka komisija tiešām apmeklēs attiecīgās iestādes, apmeklēs attiecīgo vietu, uh, lai redzētu pašu savām acīm, kas tur notiek. Runāt ir viena lieta, bet redzēt ir pavisam kaut kas cits. Tātad logumraksts ir jātur atvērts un gaidam informāciju. Paldies! Tālāk. Solidad, ļoti jauki redzēt, tā kā komitejā jūs sen neesmu jūs redzējuši. Paldies priekšsēdētē. Vispirms es gribētu pateikties lūgumrakstiesniedzējiem. Šis attēls ar demonstrāciju un demonstrācija pati norāda, ka šis jautājums ir ļoti svarīgs. Mēs dzirdējām arī komisijas teikto. Mēs eh, arī gribam atzīmēt, ka tehniski un procedūras ziņā visas lietas nav notikušas pareizi. Uh, ir skaidri redzams, ko pilsēta grib. Tauta skaidri paudu savu vietokli. Tātad ir bijušas kļūdas div, divos līmeņos. Vispirms tie, kas e, vada šīs lietas, tiem ir jābūt atbildīgiem par saviem veikumiem praktiski, un arī politiķiem ir jābūt atbildīgiem. Un tāpēc mums ir jārīkojas, mums ir jāpieņem tas, ka Mersijas iedzīvotāji negrib šādu uh, izbūvi. Ja mur, Mursijas iedzīvotāji grib, lai stācija būtu zem zemes. Mums Spānija tiek veikts milzīgas investīcijas ātrvilcienu infrastruktūrā, un mums ir arī atsevišķas zonas attālākos rajonos, kur nemaz ātrvilciens nepienāk. Un ja nav vajadzības būvēt, tad arī nevajag to darīt, bet Mursī ir jāsaista ar pārējo Spānijas daļu, un šī līnija ir ļoti svarīga Mursijai. Šis savienojums ir vajadzīgs, projekts ir jārealizē, bet saskaņā ar tiem noteikumiem, kas apmierina Mursijas iedzīvotājs. 21 gadsimtā mēs nevaram pieļaut situāciju, kad nav vilcienu, kad nav pieejama vilcienu satiksme. Tāpēc uh, komisijai ir jāuz, jāuztur uh, sava pārbaude šeit. Ir skaidrs pārkāpums no Spānijas varas iestāžu puses. Es nezinu, vai sekos arī kādas soda sankcijas, droši vien ne, bet uh, tiešām šis vilciens, šis atzars ir vajadzīgs un tam ir jāiet pazems ceļa veidā. Un mēs ļoti gaidām komisijas paziņojumu par to, ko viņiem pateiks Spānijas iestādes. Vai viņi tiešām var apstiprināt, ka projekts ir grozīts, vai Spānijas valdība ir mainījusi savu attieksmi pret šo projektu. Mēs gribam lai šajā komitē mēs varētu parādīt arī to, ka lūgumraksts iesniedzēju vārds, e, lūgums tiek uzklausīts. E, tagad došu vārdu atkal lūgumraksts iesniedzējiem. Oh, sorry, sorry. Es atvainojos, saku priekšstādātājs, jūs pirmīt neredzēju. Maite, please, the floor is yours. Maite, lūdzu, vārds jums. Muchas gracias, presidenta. Lielas paldies, priekšstādātāji. Vairākas politiskās uh, grupas šeit ir pārstāvētas. Mums jau ir pazīstama situācija mūsu valstī. Mēs zinām, ka Mursijas iedzīvotāji izmanto vienu no instrumentiem viņa rīcībā, proti lūgumrakstu, lai valdības uh, dotie solījumi tiktu izpildīti. Jāizvērās no tā, ka sabiedrības uzmanība tiek novērsta. Šīs lūgumraksts jāsaglabā atvērts. Lai komisija īstenot savu darbu Spānijā, dodas uz Mursiju un paskatās, kas notiek uz vietas. Mēs jau esam teikuši, dodieties uz Mursiju. Mēs jau gadiem vērojam, kā šī pilsēta mocās. Mēs esam devušies uz Mursiju, mēs varam teikt, ka tas, ko apgalvo lūgumrakstiesniedzēji, ir fakts Spānijas valdība pārkāpja direktīvu, cilvēku viedoklis netiek ņemts vērā, turklāt jāņem vērā, ka cilvēkiem situācija ir vienkārši katastrofāla. Cilvēki nevienmēr protestē, taču situācija viņas, viņiem ir pilnīgi nepieņemama. Šiem cilvēkiem ir vajadzīga mūsu aizsardzība. Tāpēc Spānijas Eiropas parlamenta deputāti šodien plaši ir pārstāvāti. Mēs vēlamies, lai šis lūgumraksts arvien tiktu skatīts, lai Eiropas komisija aizsargātu to Eiropas pilsoņu tiesības, kas jau gadiem gaida, ka situācija uzlabotos, ka tik nodrošināta labāka satiksme, bet uh, situācija var kļūt daudz ļaunāk, ja mēs līdz galam neizsekosim šai lietai. Paldies. Ajala Sandar kundzes, es lūdzu, vārds atkal jums. Paldies, priekšsēdētē. Es atvainojos, es biju vienā citā sanāksmē vidusjūras enerģētikas sanāksmē, un uh, te sēž daudz, ir turpat blakus man jau ir bijusi iespēja tikties ar lūgumu rakstu iesniedzējiem, ieklausīties viņu sākāmajā, man ir zināmas viņa prasības. Tās ir pamatotas, un pat vairāk. Kopš esmu tikusies ar lūgumu rakstu iesniedzējiem, ir bijušas arī viedokļa apmaiņas Eiropas līmenī, uh, Viņi ir pie iesnieguši lūgumu rakstu, viņiem izdevies panākt, ka kaut kas izkustas no vietas, un tas attiec uz lietām, kas vajadzēja jau iepriekš, ko vajadzēja jau iepriekš paredzēt. Kad sākas uh, sabiedriski darbi, tādi kā šis, veidojot transporta infrastruktūru, ātra gaitas vilcienu šajā gadījumā, bet tas pats attiec arī uz citām infrastruktūrām, mm, kas ir daļa no uh, vidusjūras uh, koridoru, proti tātad Eiropas satiksmes tīkla. Tad, tad, tad jāņem vērā Eiropas Savienības tiesība akti. Mēs esam redzējuši, kas notiek. Uh, tā, tā tas bija šai tunera gadījumā un tā arī tā uh, vilciena gadījumā kas devās citu Spānijas pilsētu. Uh, Viņi piedāvāja atgaidas vilcienu, beigās vispār nav nekāda vilciena. Ir jāorganizē sabiedrības apspriešanas, sabiedriskas apspriedes, un no Eiropas Savienības puses ir jāskatās, ka var ietekmēt eh, šādu darbu ietekme. Mēnešiem ilgi Granāda un arī Mursijas gadījumā tas ir ilgs mēnešiem jāņem vērā cik smagi šo infrastruktūru izveida gūstas uz uh, cilvēku pleciem, cik viņiem tiek sarežģīta dzīve. Runājot par šo pazemes uh, vilciena līniju, tas ir tāds kā jaunatklājums. Žeronā, Katalonijā bija piemērs, kad arī bija daudz problēmas. Un svarīgi, lai šajā gadījumā uh, projekts tiktu īstenots pareizi. Svarīgi, lai katrā darba posmā būtu sabiedrības apspriešana, un tāpat jāņem vērā, kā darbs ietekmēs sabiedrību un jāmazina tā ietekme. Pagājušajā nedēļā ministrs bija Strasbūrā. Mēs apspriedām šo tēmu mūsu sanāksmē ar viņu. Es esmu gandarīta, kā varu teikt lūguma rakstu iesniedzējiem, ka situācija ir izkustējusi no vietas, vienmēr ir mm, laiks apritējis eh, no brīža, kad iesniedz lūguma rakstu un eh, līdz brīdim, kad nonākat mūsu priekšā. Bet mēs esam tikušies ar ministru pašu un domāju, ka šis lūgumraksts jāsaglabā atvērts, lai apspriežoties komisijai ar vides izkārtojuma ministriju, mūsu rīcībā būtu rakstisks dokuments no valdības puses. Jāpieprasa, lai valdība rakstveidā mums paziņotu savu darba grafiku un tā darba posmas, lai nākošais skatot to lūgumu rakstu komitejā. Ja Mums būtu skaidra informācija. Paldies, lūguma rakstiesniedzēm, jums izdevies panākt, lai situācija izkušas no vietas Eiropas Savienības līmenī. Es ceru, ka arī Spānijas ministrija to ņems vērā, bet lai kā nebūtu, tagad ir jāturpina izdarīt spiedienu mums ir jāpieprasa, lai komisija sazinās ar Spānijas varas iestādēm un saņem atbild no Spānijas kompetentās ministrijas lietas paldies. Un tagad vārds atkal lūgumrakstu iesniedzējiem, lai noslēgtu šīs diskusijas jums divas minūtes. Mēs atsaucāmies uz to faktu, ka bija jāierodas, eh, kā ir paredzēts ātrgaitas vilciens pazemē. Mēs necīnāmies eh, pret to, lai vilciens ierastos Mursijā. Nē, taču jāpanāk, lai abas lietas būtu saskaņojamas. Kad mēs pirms 30 gadiem sākām mūsu cīņu, ārgaitas vilciens pat nebija pie horizonta. Mēs vienkārši vēlējāmies uh, novērst eh, tādu kā vāti eh, pilsētā. Bet eh, atgaidas vilciens šo vātu tikai palielinātu, taču, ja tomēr tas ierodas mūsu pilsētā, tam jābūt pazemē, kā tas paredzēts 2006. gadā. bet pašreizējie darbi ļoti ietekmē sabiedrību. Te ir runa par elektrificētu līniju un sienu, kas pilsētas sadalīs neatgrieznīs divās daļās, un tas mums nepatīk. Manā rīcībā ir dokumenti, varu jums to sniegt. Ir bijis mēģinājums iesaldēt projektu. Savā nostājā es runāju par 2011. gadu. Bija projekts, kas tika publicēts 2012. gadā, taču tāpat bija 2013. un 2014. gadā. Manā rīcībā ir atbilstoša informācija. Šis projekts tika piešķirts uzņēmumam, un dažus mēnešus vēlāk tas tika anulēts. 2014. novembrī tas notika. Jūs redzat, ir dažādi manevri, viens solis uz priekšu, divi soļi atpakaļ. Tas mūs padara aizdomīgs. Mēs baidāmies, ka arī šoreiz viņi nav nopietni noskaņoti, un ka tad, kad kad vilciena līnija tiks izkārtot, tad par tuneli aizmirsīs. Paldies, priekšsādātāji. Liels paldies par jūsu darbu. Ja jūs sākāt strādāt pie šīs lietas pirms 30 gadiem, tad jums tiešām izdevās katras, katra politiskā spēka, eh, lī, katra politiskā līmeņa uzmanību pievērst savai lietā. Tad paldies par jūsu kaismīgumu, ar kur jūs cīnāties. Es domāju, ir, ir pienācis brīdis pieņemt lēmumu, proti paturēt šo lūgumu rakstu atvērtu, noturīs, nosūtīsim vēstuli transporta ministrijai un sabiedrisko darbu ministrijai, norādot uz vairākam lietām. Pirmkārt, uz to, ka trūkst aktualizēta ietekmes uz vīdi novērtējumu, tas ir jāpielāgo jauniem projektam. Tāpat mums jāpieprasa, vai pastāv Orhūsas konvencijas izpildes fakts vai otrādi. To minē mūsu kolēģi. Un treškārt ir jāpanāk apņemšanās, ka šis projekts tiks īstenots pazemēt. Un nekādu citu atbildi mēs negaidām. Mums ir jānodrošina, ka notiks tieši tā. Es domāju, mums ir arī vajadzīgs komisijas uh, jaunākās informācijas apkopojums. Es saprotu, ka jūs pastāvīgi sazināties ar Spānijas varas iestādēm, tātad gaidām arī šī dialoga rezultātu. Šādi mēs varam rīkoties. Protams, mēs varētu nosūtīt šo lietu šī parlamenta transporta komiteja, lai vērstu tās uzmanību uz šo faktu. Un es domāju, šādi tad mēs rīkosimies, vai visi piekrīt un visi māja ar galvu norādīšu lūgumu rakstu iesniedzēju nevienmēr ir tik eh, viegli vadīt darbu šai komitejā. Atklāt jums var teikt, bet šajā gadījumā, tā kā šeit ir klāts kolēģi no Spānijas, un viņi pārstāv dažādas politisko spēkus, tā kā viņi visi vienojas, tad tā tiešām ir bauda. Liels paldies, ka esat mūsu viesi, paldies par jūsu apņēmīgumu savu šo lietu kārtībā brīnišķīgajā Mursijas pilsētā Spān, uh, Eiropas skaistā daļā. Lai jums drošs māju ceļš, liels paldies! Liels paldies, saka lūgumrakstiesniedzējs. Can I, can I just ask you to... Lūdzu, dodieties prom no telpas veik, veicīgi un klusi, jo citi lūguma raksties nezērīgai. Varbūt aprunājieties uh, ārpus šīs tēvas, tas būtu tās labāk. Paldies. Can I ask my colleague? Lūdzu, manu kolēģi Albiolu kundzi. Can I ask Mrs. Al Albiolu kundzi? Lūdzu, eskortējiet lūgumu rakstu iesniedzējus ārpus šīs telpas un turpiniet savu sarunas ārpus šīs telpas. Mrs. Albiol. Albilkundze. Albilkundze, lūdzu, jūs laipni. Es kur te iet, lūgam rakstu iesniedzējs ārpus telpas un varbūt uh, eh, skupstīšanos un apkamšanos varat turpināt ārpus telpas. The... Tagad ir pienācis laiks pievērsties Dānijas lūgumrakstiesniedzējiem. Runa ir par Dānijas iespējamo pārkāpumu attiecībā uz ēs vides tiesību aktiem, lai veicinātu akvakultūras paplašināšanu. Tas ir lūgumraksts 578. Un lūgumraksta iesniedzējiem arī Vingehots Ville ir klāt, es ceru, un jūs rīcībā 5 minūtes. Paldies, liels paldies, kā devāt man iespēju runāt šeit par svarīgo lietu, ka Dānijas valdība pārkāp vairākas Eiropas Savienības tiesību aktus attiecībā uz mūsu ūdeni. Es te pārstāvu vairākas vietējos politikas dažādās partijās, arī pārstāvu daudz pilsoņus, kuri, diemžēl, nevar būt šeit klāt, jo mums nu pat Dānijā notika vēlēšanas. Šī lieta attiec uz Dānijas valdības nodomu palielināt piesārņojumu jūras eh, vidē Kategādē Baltijas jūrā. 111. likumā mākslīgā koncepcija vides zona, ja vides telpa, manevra telpa, uh, ir ievies, kas paredz vairāk uh, piesārņojumu ar nitrātiem, uz fosfātiem vispār uh, jūras vides pasliktinājumu. Tas attiec uz eutrifikāciju, bioloģisko daudzveidību, nosēdumiem un invazijām sugām. Es runāšu par trim punktiem. Pirmkārt, papildu piesārņojums, otrkārt, uh, negatīvās sekas uz vidi un reģionu. Un kā tas ir pretrunā ES eh, tiesībākiem. Pirmkārt, ūdens pamatdirektīva nosaka substances mm, vielas, kas veicina eitrofikāciju, kā nitrāti un fosfors, ir jāsamazina. Taču pat labam Dānija 95% pie, piekrastes ūdeņu netiek izpildīti sākotnējie vides mērķi. Un tomēr Dānijas valdība uzskatīja, tiek veidota vides telpa piesārņojumi, jo Dānija ir īstenojusi citus samazinājumus. Šī vides telpa. Šāds termins ēst tiesību aktos un zinātnē nepastāv. Tas ļauj akvakultūras uzņēmumiem papildus piesāv, veikt piesārņojumu 800 tonnas slāpekļa un 36 tonnas fosfora Uh, papildus tam, par ko jau ir vienošanās pašreizējos tiesību aktos uh, lauksamies pakotne. Un var paredzēt pat vēl lielāku piesāņojumu, ja tiek veikta kompensācija. Tas parāds, ka var kompensēt uh, jūras instrumentus, piemēram, austeru fermas un var, varot samazināt tā slāpekļu un fosfāru piesārņojums, filtrējot planktonu, radot tā saucamo telpa piesārņojumi, taču tas nekur nav pierādīts eh, zinātniski. Bet eh, moluski eh, atstāja tādas vielas, kas samazina skābekli un, anti, un palielina antibiotikas un dabīgas vidas veidošanās vielas. Mūs uztrauc uh, jūras vide Kategāda uh, un arī piekrastie pie Jūrslāns, kā arī Dānijas valdības vērā ņem, neņem to ietekmi uz kaimiņu valstīm. Skābeks samazināšanās uh, kaitīgi ietekmēs jūras vīdi, turisma industriju un turklāt palielināsies beigto zīvju uh, skaits un tas nepatiks ne turistiem, nevienam citam. Turklāt uh, misiņš, um, kas tiek izmantots uh, krātiņos, uh, būs vēl papildu kaitējums vidējs. Tas kaitēs arī mūsu reģionu bioloģiskai daudzveidībai. Kā tas viss ir pretrunā ēstiesību aktiem? ELS 111 pieļauj kompensāciju par piesārņojumu, uh, ko izmanto molusku, kas rodas molusku fermās. Tas pats par sevi nav pretrunējis tiesību aktiem, taču lauksainiecības pakot paredz vēl papildus, pieļauj papildus piesārņojumu 800 tonnas slāpekļa. Un tas savukārt ir pretstatā es tiesību aktiem, jo te tiek uh, pa, papildus panāktas kvotas, kaut arī šis reģions neizpild jau noteiktās kvotas jau vides eh, prasības netiek izpildītas un tiek ignorēts, ka ne, nitrāta piesaņums Dānijā pēdējo gadu laikā pieaudz. Turklāt eh, jūras stratēģija un eh, jūras aizsardzības direktīva parāds, ka ir jāveic vides ietekmes novērtējums pirms jaunu projektu īstenošanas. Taču, ja būtu šāds vides novērtējums, tad eh, tas apliecinātu ne tikai to, ka samazinās aizsardzība vidē, bet arī ir ievērojama ietekme, negatīva ietekme uz turismu un uz eh, cilvēku labklājību. Noslēgumā tā tad šis likums ir pretstatā uh, ūdens pamatdirektīvai. Un alternatīva pastāv uh, uz zemes var attīrīt ūdeņus. Uh, Mēs pieprasam, lai Eiropas Savienība pārtrauc eh, panākt to, lai Dānijā tik pārtraucas molusku farmu, fermu veidošana saskaņā ar L111 un lai eh, kaitīgās vielas netiktu izplatītas dabā. Paldies. Liels paldies komisijas pārstāvi. Vārds ir jums. Jūs tiešām šodien smagi strādājat, bet jums ir vēlreiz vārds. Paldies. Es labprāt izmantošu iespēju izteikties. Liels paldies. Mm, slāpekļa piesārņojums, protams, ir nopietna problēma visā Ziemeļa Eiropā un Ziemeļrietuma Eiropā, vai ja ne nu visā Eiropā, un komisija ir bijusi aktīvi apkarojot slāpekļu apkarojumu. Mēs esam uh, iesākuši vairākas procedūras, pārkāpuma procedūras par dalību valstīm, katrā ziņā nesam bijuši pasīvi. Tagad šis konkrētais gadījums šodien, ko skatām. Šie pasākumi ir daļa no Dānijas pārtikas un lauksainīsas pakotnes, bet tad ir jāpaskatās uz katru elementu atsevišķi, lai izvērtētu tā likumīgumu. Tātad šeit 2017. gada 1. jūnijā ir grozījums vīdes aizsardzības likumā, taču tas ir vienkārši, tā ir klausula, kas atļauj ministram rīkoties, kā jau to raksturāja, raksturoja lūgumrakstiesniedzēji tas dod juridisku pamatu ministram pieņemt tālākus noteikumus. Taču tikai tas, ka ministram tiek piešķiršāds pilnvērs, nav uzskatāms par ēstiesību aktu pārkāpšanu. Turklāt, pamatoties uz mūsu rīcībā esošo informāciju, ministrs nav izmantojis šo iespēju. Tātad, pamatojoties uz mūsu rīcībā pieejamo informāciju, Dānijas pieņemtie pasākumi šai gadījumā attiecībā uz jūras kompensējušiem pasākumiem nav ēstiesību aktu pārkāpums. Thank you very much. Paldies. Paldies, Margarita Auken, lūdzu. Ved er at tale dansk, da jeg ved, at der er mange... Paldies, es runāšu dāņu valodu, tāpēc, ka es zinu, ka šeit ir, uh, ka ir vairāki Dānijas iedzīvotāji, kas mums sekošais sēdēja Dānija. Cecilija, šī lietas skar arī Zviedriju un Vāciju. Mums ir arī informācija no Baltijas valsts kolēģiem. Viņi ļoti novēr, uzmanīgi vēro, ko dara Dānija. Nav ņemts vērā starptautiskais aspekts. Kāpēc komisija nav pieņēmusi nostāju attiecībā uz savu stratēģiju? Un kāpēc netiek izmantot vienmēr tie paši mehānismi. Jūras, jūras stratēģijā mēs redzam, ka Dānija, uz Dāniju attiecās vairāki spriedumi attiecībā uz ūdens pamatdirektīvu, taču ir arī stratēģija, jūras stratēģija, tā savukārt nav ņemta vērā. Mēs esam tādā kā noslēgtā lokā, un mēs mēģinām uh, to regulēt savā starpā, neņemot vērā jūras stratēģiju. Mēs varētu līdz ar to pieļaut plašāku piesārņu. Turklāt velot lietu, par kur komisija jāsākas. Dānija līdz brīdim, kad tiks izveidota valdība, uzskata, ka ūdens pamatdirektīva un jūras stratēģija pieņemtas uh, kopā bet pēc tam tās abas tika nošķirtas, jo ir lēmums par ūdens kvalitātes direktīvu, tās prasības Dānija nebūtu neizpild, un tad ir cita direktīva, jūras stratēģijas ir, un līdz ar to kompensācijas mīdiju uh, akvakultūrai. Mēs nezinām, vai tās ir spēkā vai nē. Un šeit runa ir par zonu, kas tiešām ir pie pašas jūras, tad mīdijas mm, ir nonāk eh, arī Zviedrijas ūdeņos un rietumvējam ir tendence eh, šīs mīdijas tad eh, aizpūst līdz Zviedrijai un arī Vāc, Ziemeļvācijas ūdeņus skar šī problēma. Vai jūs nevarētu vienreiz reaģēt lūdzu pareizi? Kaut kas te nav kārtībā, ir ministrs, kas vēl nav piešies atļauju, kaut arī viņam ir tiesības to darīt, un komisija nereaģē. Un komisija reaģēja tikai tāda, ka viss beidzas slikti. Un es domāju, kā, kad man uh, uzdeva šo jautājumu, mēs cerējām, ka likums ir sagatavots, un komisija saka, mēs gaidām, lai likums tiktu pieņemts, bet likums jau ir pieņemts. Un komisija iejauksies tikai tad, kad viss jau būs izvērties nelabvēlīgi. Nu, ir jāievēro savas apņemšanās, un katrā ziņā jārīkojas tā, lai būtu saprotams, jānorāda Dānijai, ka tā neuzvedas ņemot vērā kopienas noteikums. Uh, Es domāju, Eiropas saimnības par to varētu izteikti. Es zinu, ka šeit klātesošiem cilvēkiem vīde nav prioritāra, taču pilsoņiem šis aspekts ir ļoti svarīgs, un es esmu gatava jums palīdzēt, taču komisija jājauc pirms viss izvērš ļoti nelabvēlīgi. Lielas paldies! Paldies, Cecīlija! Es patiešām gan ar lielu interesi, gan lielām raizēm klausījos jūsu stāstītajā. Jūs teicāt, ka Dāņu valdība arī ir paredzējusi visa šī rūpala paplašināšanu, un patiešām eh, šīs barības vielas eh, ļoti nelabvēlīgi ietekmē uh, Uh, akvakultūru un arī jūras uh, uh, līmeni kopumā, jūras ūdens sastāvu. Es gribēju no komisijas dzirdēt kaut ko vairāk, nevis tikai tādu neskaidru, uh, izplūdušu atbildi. Uh, Varbūt jūs varētu skaidri un gaiši pateikt, ka tās ir ES e, likumdošanas pārkāpums. Kas tad jums gal galā ir nepieciešams pirms e, pieņemt lēmumu? Jo mēs vēlamies dzirdēt e, skaidras, labi formulētas atbildes. Un ņemot vērā ekspertu atzinumus, mēs varam secināt, ka tas patiešām ir ir kvalificējams kā ES tiesība pārkāpums. Vai tiešām ir jāgaida tik ilgi, kamēr ir konkrēts taustāms kaitējums? Un šorīt Dāņu prese ir e, publicējusi jaunus ziņojumus, pierādot, cik e, slikti tas ir, cik e, liels ir nitrātu sastāvs ūdenī, daudz augstāks nekā mēs esam uh, Um, dzirdējuši pirms tam, nekā mums ir ticis stāstīts. Tas pat tiešām ir liels pārkāpums, tas izskatās ļoti slikti, un es ceru, ka komisija pat tiešām varētu būt skaidrāka savās atbildēs. Paldies! Paldies! Domāju, ka tagad vajadzētu atkal dot vārdu. Uh, lūguma raksta autorei. Paldies, paldies arī komisijai, paldies, ka izskatījāt mūsu lūgumu rakstu un domāju, ka sniegtā atbilde nav patiešām apmierinoša. Nu, jūs vienkārši aizbildināties, ka nekas vēl nav noticis. Bet, eh, ja mēs runājam par varavīksnes forelēm, varavīksnes forelikriem jau ir bijis pietiekami daudz pētījumu un uh, ir bijuši pierādījumi, ka jūras ūdens ir piesārņots un kādēļ, piemēram, uh, kaimiņu valstu pētījumi nav ņemti vērā kādēļ komisija uh, savā darbā Mm, vai jūs esat dzirdējuši e, tā tad vides, vides teritorija vai, vai kaut kas tāds, nu, piemēram, jūs te runājāt par piesārņojuma teritoriju, nu, nekas tāds zinātnē ne nepastāv, kur jūs esat kaut ko tādu dzirdējuši arī starptautiska organizācija atzinumos. Paldies! Augans kundze, ir pat tiešām apbrīnojam, ka komisija nav ar to pietiekami rūpīgi iepazinusies runājot par šo enver, environmental space, par šo vides zonu. Dānijas valdība ar to aizbildinās tikai, lai varētu turpināt piesārņot. Nu, nekas tāds es likumdošanā vispār nav atrodams. Gribēju lūgt Pēterim un Cecīlijai, maniem kolēģiem, Jums par to ir jārunā arī savās valstīs, jo tas izskatās. Daudzi uzskata, ka tas interesē tikai Dāniju, bet tā jau tas nav. Priekšsēdētāji, mēs te runājam par uh, vides aizsardzību. Viņi ir pieņēmuši likumu šogad, viņi to ir pieņēmuši, nu varbūt, ka tas ir labs likums, vienkārši institūcijas to pietiekam labi neīsteno. Un īstenībā, ja tas netiek īstenots, tad tam nav nekāds jēgas. Aukens kundze. Jā, Baltijas jūra, tas taču ir ES teritorijā. Tiek pieņemti arī kaut kādi likumi. Uh, Bet tas ir saistīts ar Eiropas Savienību, vai nu arī dalību valsti kaut ko pieņem vai nē. Un Dānija izturas tā, it kā tas attiektos tikai uz viņiem nacionālā līmenī. Paldies, tagad uh, jā, mēģināšu rezumēt. Es domāju, no vienas puses tam visam vajadzētu būt vairāk nekā skaidram, bet ir Eiropas Baltijas jūras stratēģija. Un īstenībā līdz pat šim brīdim nekas tāds manās ausīs nav izskanējis. Komisija varētu par to runāt. Baltijas jūras stratēģija ir dokuments, kas jāīsteno, un e, tam patiešām ir e, jātiek šai stratēģijai īstenotai, tam nav jābūt vienkārši tādam uh, neko neizsakošam papīram. Vai dalību valstu likumdošana pilnībā tam atzī, atbilst un vai viņi to visu ir īstenojuši, vai Dāņu valdība to ir pilnībā īstenojusi? Lūk, uz šo jautājumu jāmeklē atbildes labi. Kā tad rīkoties? Mēs uh, nevaram ciet lūgumu rakstu, mēs pieprasīsim no komisijas paziņojumus par atbilstību ES likumdošanai un arī vērsīsimies Dānijas vides ministrijā. Un arī paudīsim savas lielās bāžas, ko sagādā šis jautājums, un ieteiksim viņiem nepiešķirst atļaujas tādu projektu veikšanai, balstoties tikai uz jauniem likumiem. Tas viss ir jāskata daudz plašākā kontekstā un ir jābūt garantētai pilnīgai atbilstībai direktīvām, bet es par to esmu patiešām noraizējusies, vai tā tas ir. Lūdzu, mikrofonu ieslēdziet Aukens kundze. Komisijai patiešām ir jābūt nepiekāpīgai, nu nav nekā tāda ES likumdošanā. Jā, Es te nerunāšu par Dāniju un necitēšu Šekspīru šajā sakarā, bet kas līdzīgs notiek arī citās dalību valstīs. Jā, viņi ir tik egoistiski, ka viņi vispār neuztraucās par citām valstīm Eiropā. Dānijā uh, darītais, protams, ietekmē Eiropu un visu Baltijas jūras reģionu kopumā, Vāciju, Zviedriju un arī citas valsts, kas ap to atrodas. Tātad tas skar visas ES intereses. Mēs to uzsvērsim savā vēstulē un vērsīsimies arī komisijā, lai būtu paplašināta sadarbība starp mums un jums. Lūdzu, ņemiet vērā arī Baltijas jūras stratēģiju. Nākamreiz, kad mēs par šo jautājumu runāsim. Kolēģi ir ar man viensprāts, labi, paldies! Un paldies arī lūgumraksta autorei no Dānijas. Jāra kungs, jā, es gribētu dzirdēt, ko par to domā mūsu uh, ekspertu uh, komitejas, tātad atbildīgās komitejas, Envi komiteja, Peh komiteja, vai tās uh, patiešām uh, apmierina sniegtās atbildes vai nē. Jā, es dzirdēju tādu lielu neapmierinātību, bet ko tad sāka vidas un uh, zivsaimniecības komitejas? Arī lauksaimniecības, jā, jā, bet nu galvenokārt zivis un uh, vide. Labi, tā arī darīsim. Uh, nosūtīsim vēstuli Agri, Peš un Envī. Un lūksim, lai viņu nodaļu vadītājs pētī tīklā arī to paceļ dienas kārtībā jo šādi um, jautājumi ir pelnījuši patiešām pēc iespējas lielāku uzmanību. Paldies un novēlu jums drošu ceļu atpakaļ uz Dāniju. Tagad 16, 1 un 2 darba kārtības jautājumi. Pētījums par Eiropas uh, vasaras un ziemas laikiem un uh, runāsim par ietekmes izvērtējumu. Un Bils Maiers ir ieradies no EPRS parlamenta, tātad pētniecības centra Angela Maier. Lūdzu, jums vārds paldies, paldies, ka devāt man iespēju jums pastāstīt par vasaras un ziemas laikiem. Es esmu Angela Maiera, strādāju Eiropas parlamenta izpētes dienestā un sagatavoju šo pētījumu jūri komitejas, pēc jūri komitejas lūguma. Viņi lūdza eh, mūs izvērtēt eh, šī režīma ietekmi uz ekonomiku, energopatēriņu un veselību. Pētījums ir pieejams tīmekļa vietnē, un arī šeit pieejas zālē ir um, vairākas izdrukātas versijas. Sākumā es runāšu par vasaras laiku Eiropas Savienībā, par to, kā tas ietekmē dažādas dzīves jomas, un arī pastāstīšu, ko par to visu domā sabiedrība. Uh, Un noslēgumā būs dažas pārdomas par iespējamiem scenārijiem. Vasaras laiks uh, un vispār pārējai uz vasaras un ziemas laiku tika ieviesta, lai vairāk un efektīvāk izmantotu uh, dienas uh, gaišo laiku. Pavasarī mēs pagriežam pulksteni par stundu uz priekšu un uh, oktobra beigās atkal par stundu uz atpakaļu. Vasaras laiks līdz ar to ietekmē katru ES pilsoni. Un tas ir jautājums, par kuru bieži vien tiek runāts tādā ļoti emocionālā gaisotnē. Un Eiropas parlaments ir saņēmis arī pietiekami daudz lūgumu rakstu šajā kontekstā. Eiropas Savienībā vasaras laiku regulē direktīva 2004-84, jau 9. vasaras laika direktīva, kas pieņemta saskaņā ar koplēmumu procedūru un transponēta uh, ES uh, dalību valsts likumdošanā 2001. gada beigās. Bet šī direktīva gan neieviesa vasaras laiku ES, bet gan tika paredzēta harmonizēšanai. To ļoti labi atspoguļo um, juridiskais pamats, proti LESD līguma 114. pāns kas nosaka likumu saskaņošanu, lai uzlabotu vienotā tirgus darbību. Ir valstis, kurās vasaras laiks, piemēram, Vācijā un citās, tika uh, ieviests jau uh, Pirmā pasaules kara laikā. Uh, Daudzas valstis pie tā atgriezās 70. vai 80. gados galvenokārt vairāk, trīs iemeslu dēļ. Pirmām kārtām, lai ietaupītu energopatēriņu. 70. gados bija naftas krīze, tas to ļoti labi paskaidro. Tādēļ tika arī domāts par um, ilgāku dienas gaismas izmantošanu, lai cilvēki ilgāk varētu uzturēties ārā, un trešām kārtām, lai saskaņotu uh, šo vasaras laiku ar uh, kaimiņu valstīm, runājot par tirzniecību un cita veida aktivitātēm. Tas atspoguļās arī dalību valstu likumdošanā. Sākumā katra dalība valsts rīkojās, kā vēlējās, bet eh, izveidojot vienoto tirgu, eh, pārobežu transportu, saziņu un tirzniecību, tas sāka radīt grūtības. 1975. gadā tika runāts par harmonizāciju, bet eh, tas prasīja 25, laikus, 25 gadus un 9 direktīvas, lai panāktu lielāku harmonizāciju. Varbūt esat par to dzirdējuši arī starptautiskā kontekstā. Tagad eh, pārējais vasaras laiku notiek apmēram 60 eh, valstīs, galvenokārt industrializētajās valstīs - Austrālija, Eiropā, Ziemeļamerikā un arī dažās eh, tuvējo austrumu valstīs. Eiropā tikai četras valstis nepāriet uz vasaras laiku - Islanda, Baltkrievija, Krievija un Turcija. Visas pārējās valstis uh, griež pulkstenī par stundu uz priekšu vai atpakaļ saskaņā ar sinhronizēto grafiku ES. Kā tad šī pārēja uz vasaras vai ziemas laiku ietekmē situāciju Eiropas Savienībā? Ir, protams, daudz dažādu pētījumu šajā jomā veikti. Komisija ir arī rūpīgi izvērtējusi šo pārēju uh, daudzos pētījumos. 1999. gadā komisija veica ietekmes izvērtējumu uh, par uh, pieņemtajām deviņām direktīvām. 2007. gadā tika sagatavots uh, monitoringa ziņojums, vai tas patiešām joprojām ir aktuāli. Vācijas Bundestāga uh, komiteja, kas um, kon, vei, sniedz konsultācijas par tehnoloģiskajām izmaiņām un arī uh, zinātnē notiekošo, uh, uzsāka izpētes projektu, ar kura rezultātiem uh, varēja iepazīties 16. gadā. Jāsaka, ka tas ir visplašākais pētījums, kas jau kad ir ticis veikts šajā kontekstā. Uh, Tika apkopoti gan zinātniski, gan nezinātniski atklājumi, pierādījumi, un tie tika salīdzināti ar komisijas 2007. gadā izdarītajiem secinājumiem. Kādēļ šis ziņojums ir tik vērtīgs? Tas ļoti kritiski un rūpīgi izpēta to metodoloģiju, kas ir izmantota katra pētījuma sagatavošanā. Bieži vien e, izmantotā metodoloģija, tāpat kā ārējie faktori, e, var labāk pierādīt, kādēļ dažādi pētījumi nonāk pie dažādiem rezultātiem. Mēs savā pētījumā par pamatu izmantojām šīs Bundestāga komitejas pētījumu un arī citus pētījumus, kas ir ieraudzījuši dienas gaismu kopš tā laika. Mēs runājam par lauksaimniecības, drošības, veselības jomām. Tā kā man nav tik daudz laika vairs atlicis, es runāšu par vienoto no tirgu, e, enerģētiku un veselību. Es uh, gribēju jums atgādināt, ka direktīva tika mm, pieņemta, lai pirmām kārtām uzlabotu vienotā tirgus darbību. Vasaras laika direktīvas ietekme, labvēlīgā ietekme uz uh, vienoto tirgu uh, varbūt nav tik acīm redzama, bet ja šādas harmonizācijas nebūtu, tas patiešām situāciju ietekmētu ļoti tālajoši. 2014. gadā bija arī viens pētījums, kas norādīja, ka šādas harmonizācijas neesamība radītu augstākas izmaksas vienotajā tirgu un uh, pazeminātu efektivitāti. Runājot par enerģiju, tika runāts par um, energo ietaupījumiem. Jāsaka, ka ietaupījumi, kas ir vērojami vienā valstī, protams, nav automātiski pārnesam uz citu, ņemot vērā kaut vai cilvēku ieradumus, vai tiek regulāri izmantoti arī gaisa kondicionieri vai nē. Ja tiek runāts par elektrības patēriņu, privātas mājasaimniecības var, pateicoties vasaras laikam, ietaupīt elektrības patēriņu, bet ne rūpnīcas. Un 2016. gadā tika konstatēts, uh, ka īstenībā elektrības ietaupījums bija 0,34%. Ja mēs runājam par vasaras laika ietekmi uz veselību, uh, tam ir gan īstermiņa, gan ilgtermiņa efekts. Ir uh, daži pētījumi, kas norāda uz uh, labāka ietekma uz veselību, tātad cilvēki var ilgāk laika pavadīt ārā, jo ilgāk ir gaišs, un tas, protams, nāk par labu veselībai, arī kustības nāk par labu veselībai, un saules gaisma arī cilvēkiem ir ļoti svarīga kā D vitamīna avots. Bet bieži vien, runājot par vasaras laiku, tiek uh, runāts par cilvēka bioritma traucēšanu un uh, dabīgā ritma ietekmi. Uh, to salīdzina ar tādu nelielu lidgurumu, kas rodas, ja jūs ceļ, ceļojat uh, cauri vairākām laika zonām. Tas nelabvēlīgi ietekmē arī jūsu miega ritmu un koncentrāciju, koncentrācijas spējas. Uh, Cilvēka eh, ķermenim ir vajadzīgas ne vairākas dienas, lai pielāgotos šīm pārmaiņām, bet cilvēku bioloģiskais pulkstenis īstenībā pielāgojas pārmaiņām lēnāk nekā līdz šim tika domāts. Un ir tādi cilvēku tipi, kas pielāgojas šīm pārmaiņām ļoti gausi vai vispār nevar tām pielāgoties. Un jāsaka, šogad mm, Nobelā eh, zinātnes balva tika piešķirta tieši trim zinātniekiem, kas pētīja šo cilvēku bioloģisko ritmu un iekšējo pulksteni. Jāsaka, ka neviena dalība valsts līdz šim nav lūgusi šī režīma uh, grozīšanu, bet ir daudz lūgumrakstu, kas lūdz atteikties no šīs pārējas uz vasaras vai ziemas laiku. Jāsaka, eh, ka eh, sabiedrība nav pietiekami labi par to visu informēta. Un eh, pēdējie Eurobarometra pētījumi ir tikuši veikti 80. un 90. gados, kad situācija bija pilnīgi atšķirīga no mūsdienām. Uh, Ir bijušas aptājas dalību valstīs, kas uh, norāda, ka it sevišķi Vācijā cilvēkiem šis, šī pārējus vasaras laiku sagādā daudz grūtību. Ir bijušas arī pilsoņu iniciatīvas, iniciatīvas parlamentā, bet mēs eh, ļoti maz zinām par tiem pilsoņiem, kas neizsakās šajās aptaujās, vai viņiem viss ir vienalga, vai viņi ir nelaimīgi, vai tieši pretēji viņus viss apmierina, vai viņi gribētu dzīvēt uh, visu gadu pēc vasaras laika vai pēc standarta laika. Protams, katrai, uh, katram variantam ir savas priekšrocības un uh, trūkumi. Vai varu vēl kādu minūti runāt? Jā, paldies. Mums, protams, ir jāsaprot, kā atteikšanās no šī režīma ietekmētu uh, situācija katrā dalību valstī, jo dienas gaisma, ņemot vērā laika zonu, kurā valsts atrodas, ir izmantojama vai nu ilgāk vai īsāk laika posma. Mūsu pētījumā ir atrodams arī vairākas tabulas. Mēs esam mērījuši dienas gaismas stundu ilgumu Vīnē un arī Varšavā un saskaņā ar pašreizējo likumdošanu dalībvalsts nevar pašas uh, uh, izvēlēties atteikties no direktīvā noteiktā režīma, jo uh, ir nepieciešama režīma grozījuma tad. Tā tad ir iespējami vairāk scenāriju vai nu uh, atstāt spēkā pašreizējo režīmu, atcelt direktīvu vai grozīt to. Tā kā dalība valstis jau ir transponējuši direktīvu uh, savā likumdošanā direktīvas atcelšana automātiski neatceltu pārēju uz vasaras laiku. Nē, tas vienkārši nodot kompetenci atpakaļ dalību valstu rokās. Tā kā nav, tā kā ja vairs nebūtu vasaras laika direktīvas, tad dalību valstīm pašām vajadzētu lemt, ko darīt, bet tas rada fragmentācijas risku un tas savukārt varētu nelabvēlīgi ietekmēt vienoto no tirgu, tādā veidā ietekmēt cilvēkus un uzņēmumu darbību. Jāsaka, ka ir eh, iespējama opt-out un ir piedāvājumi atteikties no pārējais uz vasaras laiku visā ES kopumā, bet ko tas nozīmētu eh, runājot par saulēktiem un saulrietiem katrā valstī. Tas jau nenotiek identiski un visur vienādi. Protams, arī uh, laika zonas ir dalību valstu kompetencē. Nu, mūsu ziņā nav tagad lēmt, ko darīt un piedāvāt risinājumus. Mums vienkārši vajadzēja izpētīt, kā direktīva 2000 šķērsvītra 84 ietekmē uh, šo situāciju un cilvēku dzīves kopumā. Ar savu pētījumu mēs tikai vēlējāmies piedalīties debatēs tādā neitrālā veidā. Paldies un atvainojos, ka runāju nedaudz ilgāk. You. You... Paldies, tiešām bija ļoti interesanti klausīties jūsos. Es, piemēram, pat neiedomājos, cik katastrofāla būtu situācija, ja mēs nodot šo kompetenci dalībvalstīm lemt šajā jautājumā. Daži dalībvalstis izvēlēsies laika maiņu, citi nē, un tad tas tiešām izvērsīsies par kaut ko traģikomisku. Tā tad 2258 ir lūgumraks numurs, tad tas ir Šāfenota kungs ir lūgumraksta iesniedzējs, arī lūdz atcelt ziemas vasaras laiku. 5 minūtes. Paldies! Jā, man patīk Eiropas Savienība. Es gribēju pateikties par iespēju šeit izteikties. Bet uh, daudziem Briseles birokrātija rada nepatiku. Tā tas tiek atspoguļots gan medijos, gan uh, arī uztvērts Vācijā un citās valstīs. Pārējais uz vasaras laiku bija aplams lēmums, un vēl bēdīgāk eh, izskatās to vispār vairs nevar atcelt it kā. Nu, es domāju, tas tikai ilustrē sliktu birokrātiju un e, daudzi uzskata, ka šī pārēja uz vasaras laiku nu, nebija pārāk laba doma. Diskutējot, e, netiek ņemts vērā, ka um, tiek nodarīts kaitējums arī ekonomikai un ekonomiskajai veiktspējai. Cilvēki pēc pārējais uz vasaras laiku jūtas vājāki, viņi sliktāk koncentrējas un līdz ar to var strādāt ar mazāku atdevi. Uh, Ja mēs runājam par mūsu labklājības saglabāšanu, tad nevajadzētu to likt uz spēles. Un valstis, kurās, piemēram, šāds pārējais uz vasaras laiku nav, līdz ar to ir ieguvējis. Arī mūsu bērni grib ilgāk gulēt un uh, izmantot vairāk tieši dienas gaišās stundas, un eh, šī pārējais vasaras laiks slikti ietekmē gan viņu uh, sekmes mācībās, gan arī labsajūtu kopumā. Es no savas puses eh, piedāvātu ieviest tādu kompromisu laiku starp uh, vasaras un ziemas laiku, tā tad visi vēlas, visi dara to, ko viņi vēlas, un visi ir apmierināti. Paldies! Thank you very much! Lielas paldies! Komisijas pārstāve Bjorklands kundze ļoti izklausās pēc zviedru, zviedru valodas. Paldies godējumiem deputātiem Paldies par to, ka likāt šo <clears throat> punktu darba kārtībā. Paldies par lūgumraks iesniedzējiem. Mēs e, īstenībā esam piefiksējuši pat vairākas lūgumraksts, kas attiecas uz šo jautājumu. Mēs e, ņemam vērā bažas, kas ir aprakstītas šajos lūgumrakstos. Es gribētu pateikties arī Eiropas parlamenta pētniecības e, centram par lielisko uh, ziņojumu par, par pēdējiem zinātnes eh, atklājumiem, kas ir saistīti ar direktīvas vēsturisko fonu. Un Eiropas Savienības mērķis nekad nav bijis eh, radīt vasaras laiku. Tas bija harmonizācijas pasākums, eh, lai vienkārši novērstu šos dažādos laika režīmus, kas ir dažādās valstīs, lai novērstu problēmas iekšējā tirgu. Uh, Kā jau ir šeit teikts, <clears throat> šis jautājums eh, par standartu, standartu laiku, arī šo jautājumu par standartu laika ieviešanu, to lem dalībvalsts. Šobrīd mums Eiropā ir trīs laika zonas. <clears throat> No komisijas puses mēs esam atbildējuši arī uz jautājumiem no parlamenta deputātiem. Un mēs esam apliecinājuši, ka arī mēs šobrīd pētam vasaras laika jautājumu, mēs pētam dažādus pierādījumus, dažādus faktus, kas mums ir pieejami. Un mēs arī skatāmies, kas notiek dalībvalstīs, ļoti cieši sekojam arī iedzīvotāju un pilsoņu viedokļiem par laika maiņu. Un e, šajā kontekstā mēs esam ļoti pateicīgi par šo papildus pētījumu, ko mēs šodien dzirdējām no ERPS. E, mums šis, e, šis pētījums, tas bagātinās mūsu darba rezultātus. Mēs ņemam vērā arī lūgumrakstos izklāstītos faktus, jautājumus no lūgumrakstos iesaistējiem no parlamenta deputātiem. Tas viss bagātina mūsu analīzi šajā jomā. Mēs cenšamies virzīt diskusiju balstoties uz faktiem un uz stabiliem viedokļiem, kas pārstāv noteikts grupas visā Eiropas Savienībā. Lielas paldies par šiem papildu datiem, un mēs turpināsim pētīt šo jautājumu. Priekšsēdētāji, es gribēju uzdot komisijai jautājumu, jo komisija ir paziņojusi, ka 2017. gadā ir Eh, paredzēts pārskatīt šo jautājumu. Līdz gada beigām ir palikuši pusotras mēnesis, eh, kad tad mēs sagaidīsim šo pārskatu un kad šis jautājums atkal būs parlamentā. Paldies! Eh, šis novērtējums turpinās, un es nevaru šodien jums paziņot par datumu, kad beigsies šis izvērtējums. Mēs saprotam, ka mums ir šis uzdevums, un mēs pie tā strādājam. Mēs noteikti uh, ziņosim par rezultātu. Mēs noteikti apzināmies, ka mums, mēs esam uzņēmušies noteikti uzdevumu, bet nevar dot nekādu precīzāku informāciju. Es vienkārši gribēju atgādināt, komisāra Bulču teikusi 2017. gada oktobrī, viņa teica, ka 17. gada laikā šis pētījums būs apkopots un būs kāds paziņojums. Tas eh, viss, ko mēs šodien eh, zinām, un šodien nu, došu vārdu kolēģiem Aukens kundze. Man eh, ir problēma, man ļoti patīk vasaras laiks. Un es esmu pietiekami vecs, lai atcerētos to, to laiku, kad tika ieviests cits laiks. Un man piedzima arī bērni. Un vienīgā problēma Problēma bija likt viņam doties gulēt laikā, kad spīd saule pilnā sparā, bet eh, to varēja arī pārvarēt. Eh, un vismaz eh, Dānijā mums bija vasaras naktis, vasaras saulgrieži, Somijā arī droši vien tas pats. Bet ir valstis, kur ir milzīga atšķirības ar vasaru un ziemu. Varbūt nav mazāka atšķirība ir Grenlandē un Islande. Bet tagad eh, pat vardarbību uz ielām ir palielinājusies līdz ar laikamaiņu. Un kas ir notiek Portugālē un Spānijā? Portugāle eh, tā strādā saskaņā ar Londonas oficiālo laiku un Spānija Franko un Hitlers gribēja ieviest centrāla Eiropas laiku. Un tad kāds tad būtu šīs attiecības starp Spāniju un Portugāli? Bija problēmas katru dienu, tā kā jūs aprakstījāt. Kā varētu to visu pieņemt, kā var adaptēties, ja tikai viena stunda, tā ir viena lieta, bet ir divas, trīs stundas, piecas, sešas stundas ir daudz, bet, bet, bet viena stunda ir ļoti maza starpība. Es esmu ārkārtīgi kaismīga savā pozīcijā, man patīk tas vasaras laiks. Eh, es uzskatu, ka problēmas, pro, eh, protams, tiek pārspīlētas, eh, tiek pieminēts govis, ka, ka, ka govis cieši no laika pulksteņa pārgriešanas uz priekšu un atpakaļ. Bet eh, eh, sanāk, ka mēs pārējot uz vasaras laiku, mēs nevaram vairs baudīt garos rīta cēliens. Man patīk vasarā šī liekā gaismas stunda. Uh, bet eh, eh, septembra beigās varētu kaut ko mm, varbūt mainīt, mm, mm, ne, nevis ok, mēnesi vēlāk, lai varētu vairāk baudīt gaišās rīta stundas. Eh, rīts ir gaišs vasaras laikā jebkurā gadījumā. Ja jūs esat uz ziemeļiem no Frankfurts, jebkurā gadījumā rīts ir gaišs. Jā, mēs zi zinām šo dziesmu, Summertime and Living is so easy. Tātad vasaras laikā ir ļoti jauka dzīve. Es arī pagājušajā nedēļā konstatēju, uh, tāpat kā Strasburgā, viņi joprojām ir vecās spuldzītes, um, Edisona tipa spuldzītes. Uh, un tas bija ieliks, lai mēs taupītu uh, enerģiju. Un, un man somu kolēģis saka, ka tagad ir LED lampiņas, kuras visiem, visam, visur liek. Bet uh, šajā parlamentā, un ne Strasbūras parlamentā, tur vēl cilvēki atkārtoši, ka, ka LED lampiņas ir daudz taupīgākas un nevis vecās kvēlspuldzes, kas joprojām visur tur ir. Eh, Pīter, paldies, um, Pīters Jārs. Es uh, gribētu pateikties arī lūgumrakstu iesniedzējiem. Paldies par to, ka jūs uh, atbraucāt tik līdz Briselei es eh, tiešām pasmaidīju, kad lūgumu raksts, eh, raksts iesiedzējs piedāvāja kompromisu kaut ko pa vidam iekārtot. Tā mēs parasti arī Vācijā rīkojamies, tad neviens neko neiegūst, un mums ir ar koalīciju opozīciju vienmēr tādas sarunas. Jautājums eh, par vasaras laiku. Ko, ko cilvēki, kas par ko uzrauc cilvēki? Par to, ka jāgriež šie pūksteņi turpā atpakaļ. Uh, Un mani, mana rajona iedzīvotāji eh, saka, ka viņus ļoti kaitina šī visa procedūra, griezt pulksteni uz priekšu un uz atpakaļ. Un tad eh, citi atkal saka, labi, ja mums nevajadzēs mainīt šo laiku, būtu labi, ja mums būtu vienmēr vasaras laiks eh, bet cilvēkiem negribas mainīt laiku atpakaļ uz standartu laiku. Eh, ir kāds pētījums, kur ir teikts, ka pēdējo simts gadu laikā mums ir bijuši kāra periodi, un tāpēc mēs bijām spiesti taupīt eh, enerģiju. Bet eh, īsnībā tas bija ekonomisks pamatojums, kas virzīja visu šo ideju. Bet tagad, ekonomiski runājot, vairāk šāda efekta nav tieši taupības ziņā. Uh, nu, nulles efekts ir no šī laika grozīšanas, bet tad vēl parādīšos, protams, ir citi aspekti, kas ir jauni, kas jāņem vērā. Ļoti labi bija, kā arī Lūgumbrās iesniedzējs teica, ka ir vairāk aspekti, kas jāņem vērā. Jautājums par harmonizāciju, ko mēs nedrīkstam atstāt novārtā, mums jārisina tas Eiropas līmenī šis jautājums. Un lūdzu, es negribu mm, tagad mm, braukt caur trim dažām dalībvalstīm, katru reizi grozīt pulksteni. Tas ir katastrofāli. Bet komisijai ir jābūt drosmīgākai un izlēmīgākai. Mm, ne, tie jau nav tikai lūgumraks iesniedzēji, kas ir pret laika maiņu, ir arī uh, deputāti e, Eiropas parlamentā pat no dažādām partijām, kas grib arī izbeigt šo laika maiņas procedūru. Varbūt mm, prot, e, komisija varētu būt drosmīgāka. Ne tikai runāt, bet arī kādu rezultātu rādīt. Un iesaistīsim arī dalībvalsts, uzklausīsim dalībvalstu viedokli. Nevajadzētu aizmirst par harmonizāciju. ir cilvēki, kas grib vispār, lai būtu viens laiks visiem un visur. Tad ir dalībvalstīm par to jāvienojas. Vācijā, jā, varbūt uh, kaut ko varētu darīt, un gal galā nekas nenotiek, tikai tādas tukšas runas. 2017. gadā mēs gaidījām komisijas pētījuma rezultātu, bet komisija atkal saka, nē, pagaidiet, vēl nav šī rezultāta, kaut kad tas būs, mēs strādājam. Es gribētu, lai komisija nāk klajā ar priekšlikumu, un tad dalību valsts būs spiestas rīkoties. Mēs jau dzirdējām juridiskā dienesta viedokli par to, ko mēs varam mainīt šai ziņā. Uh, kas ir likumīgi. Mums bija arī tur pretrunīga diskusija, bet šķiet, ka tomēr komisija, ja būtu to ļoti gribējusi, tad būtu iespējams nākt um, ar direktīvas grozījumu un dalībvalstis tad piedalītos apspriešanā, viss procedūra būs, būtu sākta. Uh, es uzskatu, ka, ka lūgumraksts ir jāatstāj atvērta atvērts. Eh, tas nav nekāds dabas likums, tas ir likums, ko ir izgudrojuši cilvēki, un ja cilvēks kaut ko ir izgudrojis, to var arī grozīt un lemt savādāk. Tāpēc es arī aicinu komisiju, lūdzu, varbūt nerunājiet tikai par to, vai atstāt vasaras laiku, vai arī noraidītu. Domājiet vispār plašāk par pārmaiņu kā tādu. Šī pulksteņa grozīšana ir, ir tas, kas izraisa šīs problēmas. Es jau personīgi gan atbalstu vasaras laiku, lai gribu, lai tas būtu mūžīgi. Paldies Loganovs iesniedzējiem, tas man dod iespēju apspriest šo jautājumu, un es arī tiešām lūgtu, lai komisija nāktu klajā ar priekšlikumiem, kas ir adresēti dalībvalstīm, lai dalībvalsts galvā arī rīkotos. Un mans komentārs pašās beigās ir šāds. Mēs esam runājuši arī par to jau iepriekš, un um, tas ir tiešām ilgs laiks, kas Eiropai bija vajadzīgs, uh, lai vienotos par uh, laika jautājumiem, par to, vai mainīt vai nemainīt šo laiku. Um, mēs gribam novērst uh, haosu. Un varbūt ir pienācis laiks beidzot rīkoties. Es būtu atstājis vasaras laiku uz mūžu mūžiem, bet mums vajadzētu Nu, pielikt punktu šai laika grozīšanai nepārtraukti. Mums ir dažādas interešu grupas, kas strādā pie šī jautājuma. Un es teiktu, ka nu, tam vairs nav nekāda ekonomiskā attaisnojuma. Drīzāk ir šeit tādi politiskas dabas apsvērumi. Un vajadzētu ieklausīties cilvēkos un arī padomāt labāk, kurš tad laiks būtu mums visiem veselīgāks. Paldies! Thank you very much, Peter. Paldies, Pīter. Un tagad došu vārdu uh, logumrakstu iesniedzējiem. Tanka. Um... Paldies. Man īsti uh, daudz nebūtu, ko pievienot, nu, ja šī pārēja tiktu uh, varētu tikt atcelt pēc iespējas ātrāk, tas būtu ļoti jauki, bet, nu, man īsti vairs nav ko teikt. Paldies par to, ka mm, braucāt visu šo garo ceļu līdz Briselei. Mēs tiešām gaidām komisijas atbildi uz šo jautājumu. Gaidam, jo 2017. gads nu, jau ir gandrīz beidzies. Es arī neredzu, ka tas varētu notikt uzreiz nākamā gada sākumā. Tad mēs komisijai gribam nodot to, ka mēs joprojām gaidam e, pētījumu, e, pētījumu no komisijas. E, turēsim šo lūgumus atvērtu, gaidīsim komisijas darba beigas, un tas pilnībā saskan arī ar Jāra kungu teikto. Uh, Es gribētu jums teikt, ka šajā parlamentā tas ir ļoti aktuāls temats. Tik daudz kolēģi no dažādām grupām burtiski lobē mani uh, ar šo jautājumu. Es personīgi ceļoju tik daudz visu pasauli. Mēs lidojam uz valstīm, kur ir septiņu un astoņu stundu atšķirība, un varbūt šīs vienas stundas starpība, kas e, notiek ar laika pārēju divreiz gadā, tas nav tik ļoti problemātiski man personiski, bet citiem tas ir. Gaidīsim komisijas atbildi. Paldies! lūgumrakstu iesniedzējiem, lūdzu brauciet atpakaļ uz Vāciju un esiet mierīgs, mēs turpināsim domāt par šo lūgumrakstu, tas ir atvērts, un jūs nesat vienīgais, kas ir iesniedzis e, šādu lūgumrakstu, un liels paldies arī komisijai par sniegto informāciju. Un tagad es vairs nevaru piedalīties šajā sanāksmē. Šākis kungs Excellent. So now, why don't you just take a sh very short break and we will... Turpinās vadīt šo sanāksmi un pēc īsa brīža, pēc priekšsēdētā maiņas, varēsim sanāksmi turpināt. I will use Slovak language now. Priatelia, tak máme posledné. Tagad mēs pievērsīsimies pārējiem pēdējiem diviem lūgumrakstiem. Sākšu ar lūgumrakstu 260, 2664 eh, no 2013. gada lūgumraksta tiesniecējs ir Gabriels Objanga, cik man zināms, viņš nav klāt. Tāpēc es lūdzu komisijas pārstāvu Balmarī vai arī Barjos kundzi izklāstīt lietas būtību. Kurš ir klāt no komisijas puses? No. Petitioner is not present. Lūgumraksta iesniedzējs nav klāt, tāpēc lūkšu komisijas pārstāvi. Are you here? Vai jūs esat šeit? Lūdzu, lūdzu, vārds jums. Oh. Ak tā, saka priekšsādātājs, es atvainojos. Marija kungs ir Eiropas ārējās darbības dienas nevis komisijas pārstāvs. Paldies! Runāt par Eiropas ārējās darbības dienestu. Daži komentāri par lūgumu rakstu kontekstu. Lūgumu raksts tika iesniegts 2013. gadā, un mēs pēdējais par to izteicāmies 2015. gadā, kā jūs zināt, politiskā situācija ekvatoriālajā Ginējā par cilvēku, attiecībā cilvēku tiesībām un politiskām brīvībām nav mainījusies. Man jāsaka, ka um, mazāk iniciatīva par politisku pavērtību kopš 2000. Eh, nu, kopš nesenās pagātnes nav mainījis eh, politisko spēku sadalījumu un arī starptautiskās organizācijas, kā jūs zināt, turpina kritizēt cilvēku tiesību un politisko tiesību brīvības šajā valstī. Vēl ar vienu ir pamats pašām. Politiskā opozīcija ar vienu eh, dzīvo ārvalstīs un eh, izsūtījumā un eh, saskars ar draudiem un viņu darbības traucēšanu. Opozīcijas ietekme nav liela. Runājot par lūgumu rakstu iesniedzējiem un tad Tad uh, bija plāns Objango kungam atgriezties uz Malagu, taču viņš neizpildīja vienošanās par atgriešanos no trimtes, jo vi, viņš uzskatīja, ka vienošanās ar uh, valdību par viņu patiesībā uh, nav uzticama. Taču Cicokļu iesniedzējs ir atgriezies Gvinijā, taču nevarēja, nevarēja rīkoties opozīcijā esošajā partijā, jo viņš tika pakļauts mājas arestam un arī cits kandidāts bija, citam kandidātam bija aizliegts piedalīties politiskajā darbībā. Un runājot par eh, politisko jomu šajā valstī, nesenā pagātnē jūs iespējams zināt, ka 2016. gadā notika prezidenta vēlēšanas Ekvatoriālajā Ginējā un CPS opozīcija boiketēja vēlēšanas tajās bez kāda pārsteiguma pēc 37 gadu būšanas pie varas eh, atkal uzvarēties pats eh, prezidents vēlēšanas eh, raksturoja vardarbību pret opozīciju un pret pilsonisko sabiedrību. Arī pašvaldības vēlēšanas 12. novembrī raksturoja Ehm, vienmēr ehm, miermīlīgas, ehm, miermīlīgs procesa noritējums. Bija arī pārstāvi no portugāļu valodā runāšām valstīm, un tika piefiksēts, ka um, nebija šaubas par to, ka PGG, PGG partija atkal neprātotam uzvarēs Tā ir prezidenta partija, un tā ieguvis 55, 55 sēdekļus uh, senātā un 99 no 100 asamblējā. Tātad tāds ir īsts raksturojums par neseniem politiskiem notikumiem un cilvēku tiesību situāciju ekvatoriālajā Ginējā kopš mūsu pēdējās izteikšanās par lūgumu rakstu. Pieminēšu, ka Acim redzot, Eiropas Savienība tu ar vienu ir iesaistījusies ar Gvinē, ekvatoriālās Gvinējas valdību, izmantojot katru iespēju paust savas bažas par situāciju ekvatoriālajā Gvinē. Mēs arī mudinām valdību spērt izšķirošus soļus, lai uzlabotu cilvēku tiesību, politisko brīvību, politiskās telpas un uh, runas brīvības tiesības. Liels paldies! Es vēlos lūgt kolēģus, vai viņiem ir kāds komentārs šeit, ka nav. Tad mans priekšlikums attiecībā uz lūgumrakstu šāds. Situācija ļoti sarežģīta, tas ir eh, politizēts jautājums, un baidos, ka mūsu komiteja nevar stāvokli mainīt. Tāds mans priekšlikums ir tāds - nosūtīt vēstuli Spānijas varas iestādēm un informēt tās par šo problēmu. Mēs nosūtīsim vēstuli arī Mogherīnī kundzei un norādīsim uz šo lūgumu rakstu un problēmu. Un pēc šiem soļiem mēs slēgsim šo lūgumu rakstu jo visticamāk tas ir maksimālais apjoms, ko varam šai lietā darīt. Es redzu, ka deputāti māja ar galvu, nu tad rīkosimies šādi. Un tagad pēdējais lūguma raksts. Tā numurs ir 405, šārsvīt 2017, to ir iesniedzis Cezara Desfuli Rello. no Spānijas. Relo kungs, jums vārds 5 minūtes, lūdzu. Estimados miembros de esta cámara, quiero en primer lugar. Godātie Eiropas parlamenta deputāti, paldies, ka esat mani aicinājuši prezentēt parlamentam nosūtīto lūgumu rakstu par cilvēku tiesībām un par cilvēku tiesību pārkāpumiem Lībijā esošu migrantu tiesībām un patvērumu Eiropā. um, Lībijā aizturēto migrantu ciešanas ir, uh, ir uzbrukums uh, cilvēku cieņai. Eiropas Savienības politika palīdzot Lībijai uh, novērot savus uh, jūras robežas un nosūtot migrants atpakaļ uz vidusjūras to reģionu ir uh, nepieņemama. Starptautiskā sabiedrība nedrīkst turpināt pievērt acis uz neticamām šausmām, kas ir jācieš migrantiem Lībijā un izlikties, ka situācija ir atrisināta ir ar to, ka ir uzlabot aizturēšanas apstākļi. Šie nav mani vārdi, tie ir ANO vārdi. Ir redzēti attēli un dzirdēti uh, Eh, dzirdētas liecības, kas liecina par to, ka tiek eh, pārkāptas eh, migrantu cilvēku tiesības. Un es arī esmu piedalījies akcijās, kas nosoda šo darbību. Šo gadu, šī gada laikā starptautiskās organizācijas, migra, starptautiskā migrācijas organizē ANO, starptaut um, Amnesty International un Human Rights Watch ir nosodījuši situāciju. Š Šie dokumenti ir atrodami mm, klātpieliktajos dokumentos. Mani atbalsta vairākas organizācijas, kas ir cīnījušās par cil migrantu cilvēku tiesību aizsardzībām vidusjūras centrālajā reģionā. Es viņiem pateicos, tas attiec uz Oxfam, Open, Open Arms eh, un citas. Visi šie dokumenti viņu atbalsts, rodams, arī klātpielikties dokumentos. Cilvēki tiek nepamatot aizturēti, tiek mocīti, tiek pārkāptas viņa cilvēku tiesības un visu to dara cilvēku tirgoņu tīkls, kas darbojas šajā reģionā. Un tas arī notiek aizturēšanas centros. Vācijas ārlietu ministrija ir atzinusi, ka šo cilvēku aizturēšanas apstākļi ir ļaunāk nekā bijuši koncentrācijas nometnēs. Apmēram 500 tūkstošus migrantu Lībijas teritorijā ir identificējis starptautiskā migrācijas organizācija, taču visticamāk šis skaits ir vēl lielāks. Ir runa par vairākiem simtiem tūkstošu cilvēku, kas saskaras ar īstenu verdzību CNN televīzijas kanāls to ir apliecinājis, parādot uh, Lībijā vērgu tirgu. Tūkstošiem migrantu apgalvo, ka viņus ir mocījuši viņa ceļojuma biedri un cilvēku tirgoņi. Vēlos jums pastāstīt par Eh, divām liecībām, kas arī atainojas manā ziņojumā. Čīlī, 18 años, de Gambia. Čīlī, 18 gadu vecs gambiets, viņš runā par spīdzināšanu, kurai viņš tika pakļauts Lībijā. Kad es ierados 2016. gadā Lībijā, mani saņēma ciet eh, banda, kas man aizvedra uz Suvara cietumu Subratā. Es tur paliku trīs mēnešus, mūsu mums tik deva uh, ēdienu vienreiz dienā un mūžus regulāri mocīja. Un man tika sasietas rokas aiz muguras un uh, piesietas, un tās tika piesietas pie griestiem un pastāvīgi sita pa galvu. Vēl, vēl viens gadījums, 25 gadus vecs žude no Nigērijas, viņš tika pakļauts spīdzināšanai vairāk kārt durvīs bija sprauga, pa kur viņam reiz dienā deva ēdienu. Viņam, eh, viņam lika stāvus stāv, būt kailam, kamēr viņu, eh, viņu plēsē aiz ausīm. Viņš tika sists, un citi cilvēki tika smagi uh, savainoti, nonāca slimnīcā vai arī daži pazuda bez pēdām. Uh, 2016. gadā 280 tūkstoši cilvēku pa vidusjūru nonāca Eiropā. Un šis parlaments, tāpat kā uh, citas Eiropas valstu parlaments, Itālija, piemēram, un apvienotā karaliste, um, apstiprināja maksājumu Lī Lībijas krasta apsardzei, uh, lai tā aizsargātu savus robežas. un līdz ar to labāk tiek aizsargāti eh, Lībijas krasti. Bet jautājums, vai Eiropas parlaments atbalsta šādu eh, Eiropas robežu aizsardzību Eiropā? Vai jūs esat saskārušies ar šantāžu no trešām pusēm attiecībā uz jūsu robežu aizsardzību? Esat droši, ka nauda, kas uh, tiek maksāta Lībijas valdībai, tiešām tiek veltīta uh, cilvēku kontrabandas ceļu apkarošanai. Vai jūs uzstāt, ka ir leģitīmi, ka, tie, ka jūs maksājat tai valdībai, kas uh, netiek atzīta par demokrātisku un ko neatbalsta starptautiskā sabiedrība? Vai jūs uh, esat ar vienu gatavi liekt uh, migrantu tiesības uz patvērumu, nosūtot viņus atpakaļ uz valsti, uh, kur pret viņiem izturēsies necilvēcīgi? Vai jūs ar vienu vēlties viņiem liek tiesības gūt patvērumu drošā vietā? Vai vairāk kārt ir noliegti Lībijas, eh, ir uh, nosodīti Lībijas uh, migrantu centros uh, esošie turēšanas apstākļi? Uh, Šodien nevalstiskās organizācijas tiek kritizētas no Itālijas valdības puses, kaut arī tās glāb cilvēku dzīvības vidusjūrā. Šīs nevalstiskās organizācijas ir piedzīvojušas arī uzbrukums no Lībijas krasta apsardz darbinieku puses. Jā, e, Itālijā nonākušo migrantu skaits ir samazinājies, taču ar kādiem līdzekļiem? Uh, vai ir pareizi liekt viņiem iespēju ceļot pāri vidusjūrai, ja viņu dzīvības netiek aizsargāts Lībijā. Turklāt eh, tūkstošiem eh, migrantu eh, briesmīgos apstākļos dzīvo Lībijas centros. Viņi kļūst par noziedznieku upuriem, tiek necilvēcīgi spiedzināti. Tas jāņem vērā tā ir humanitāra problēma, ir jāsniedz atbilstoši līmeņa politiska atbilde. Lībijas, uh, um, Eiropas Savienība, eh, Lisabonas līgums uh, iestājas par uh, cilvēku līdztiesību, par uh, cilvēktiesību aizsardzību, un Eiropas Savienībai ir jārūpējas, lai šīs vērtības tik ievērotas. Kā ir ar šiem principiem šodien? Eiropa nedrīkst uh, noklusēt, jo tas ir pielīdzināms e, līdzdalībai noziegumā. Ir jāsaprot, kas notiek. Lībijā pastāvēt tiek pārkāptas migrantu cilvēku tiesības. Ir jāapšauba ar Lībiju parakstītie nolīgumi, ja nevar nodrošināt aizturināto cilvēku fiziskā, fizisko drošību. Lībijā iesprostotie migranti ir jānosūta uz trešām valstīm un ir inteliģenti jācī, jāapkaro cilvēku tirzniecības tīkli. Eiropas saimnībā jā, jākļūst par uh, vadītāju, par līderu cilvēktiesību aizsardzības jomā. Paldies! Tagad došu vārdu Arielo kungam. Lūdzu. Monsieur le Président. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, deputāti. Varbūt dažos vārdos mēģināšu izskaust uh, pastāvošos pārpratumus. kādēļ migranti dodas uz uh, Lībiju. Jāsaka, ka tas, kas notiek Lībijā, tā, tas, kādi tur ir šie bēgļu aizturēšanas centri, tas ir patiešām apkaunojoši. Tur ir uh, verdzība, mēs esam, diemžēl, bijuši tam visam par lieciniekiem, un vairāki mediji par to arī mūs ir informējuši. Jāsaka, ka tas ir milzīgs uh, noziegums pret cilvēku cieņu. Mēs visi par to esam vienisprātis, un mēs ļoti labi apzināmies, cik smaga ir šī situācija. Un tieši tādēļ mēs arī rīkojamies. Liels kauns un uh, noziegums ir arī tas, cik daudz migrantu uh, zaudē dzīvības jūrā pār par 3,5 tūkstošiem 2015. gadā, pēc tam 5 2016. gadā, un šogad jau pār par 2 tūkstoši migrantiem ir zaudējuši dzīvības jūrā. Neaizmirsīsim arī mūsu atbildības daļu, jo šie uh, Kūģi bija netālu no Sīcīlijas krastiem 2015. gadā, un netālu no Sīcīlijas arī toreiz nogrima kuģis ar apmēram 800 cilvēkiem, kas gāja bojā. Un neaizmirsīsim šos traģiskos gadījumus, kas liek mums arī mobilizēties un kaut ko darīt lietas labā. Es gribētu jums arī nedaudz pastāstīt kā notiek šī došanās uz Eiropu. Bieži vien migranti tiek ar varu iesēdināti laivās, kas vispār nav domātas uh, šādiem gariem ceļojumiem. Bieži vien tās ir uh, gumijas laivas, un tas ir patiešām noziegums. Tas ir noziegums, tas ir milzīgs kauns, tādēļ mums ir arī jācīnās pret šo parādību. Un mēs pat nerunājam par tiem, kas zaudēja dzīvību tūkstnesī, mēģinot nokļūt Eiropā, jo, diemžēl, nav nekādas uzticamas statistikas šajā kontekstā, bet, nu, mēs varam ļoti labi stādīties priekšā, kas notiek tur un cik daudz upuru prasa šī ceļa daļa. Jāsaka, ka Lībija um, arī uh, ir. Uh, viena no vietām, kur norisinās liela daļa no šīs traģēdijas. Mums ir uh, divas iespējas, kā tad rīkoties. Mēs uh, eh, sakām jā. Ka mēs neko nevaram darīt. Eh, Lībija ir neatkarīga valsts, un mēs uh, varam pateikt, ka viņiem arī nav pietiekami spēcīgas valsts pārvaldes un struktūra, lai kaut kā šo situāciju risinātu. Un kā tad uz to reaģētu startautiskā kopiena, ja mēs neko nedarītu? Vai arī mēs varam izmantot visus tos līdzekļus, kas ir mūsu rīcībā, lai mēģinātu kaut ko darīt lietas labā un lai mēģinātu palīdzēt šiem cilvēkiem. Un, protams, mēs esam izvēlējušies šo otro variantu, mēs mēģinām to īstenot domājot par katru no šīs problēmas elementiem. Mēs gribam glābt dzīvības, aizsargāt migrantus un stabilizēt Lībiju kā valsti. Īstenībā tie ir, e, tās ir mūsu galvenās prioritātes tieši šodien. E, Valetas samitā 2015. gadā mēs vienojāmies par ārkārtas palīdzības fondu Āfrikai. Mēs runājam par 162 miljoniem eiro. 120 miljoni, tātad trīs ceturdaļas ir veltīti tieši migrantu aizsardzībai un uh, uzņēmēju valstu stabilizācijai. Kā tad mēs uztveram aizsardzību? augstais bēgļu komisariāts uh, un uh, citas organizācijas, kas mums palīdz šajā darbā, palīdz uh, migrantiem. Viņiem tiek piedāvāta palīdzība, informācija, OM un uh, augstais bēgļu komisariāts apzina uh, visvārīgākās migrantu grupas un piedāvā tām iespēju atgriezties uh, savā izcelsmes valstī, ar, um, piedāvāt arī zinām finansējumu, lai šie cilvēki varētu labāk reintegrēties sabiedrībā. Mēs palī, šīs organizācijas palīdz arī cilvēkiem, kas ir aizturēšanas centros, uh, lai viņi vieglāk varētu no tiem izkļūt. Un eh, organizācijas patiešām dara ļoti daudz lietas labā. Ir arī programma, kas paredzēta um, brīvprātīgai šo cilvēku atgriešanai izcelsmes valstī un reintegrācijai. Protams, mēs izdarām arī spiedienu uz Lībijas iestādēm, vismaz uz tām, kas ir atbildīgas par kontrolēm aizturēšanas centros. lai nebūtu šīs šo slēgtā veida iestāžu, lai aizturēšanas centri varētu būt atvērti. Es jums gribu pastāstīt, ka ir paredzēts sūtīt Eiropas parlamenta delegāciju uz Lībiju, un es gribēju izmantot šo iespēju uh, jums lūgt, lai jūs šo vēstu nododat tālāk Lībijas iestādēm, lai būtu šādi atvērti uh, uzņemšanas centri. Nesen uh, jau šis tas tika paveikts, jo bēgļu komisariāts un OEM um, atvēra tās augtās drošās teritorijas, drošās zonas, safe spaces, lai visvieglāk uh, ievainojamie migranti varētu arī uh, iekārtoties dzīvokļos uzņēmē valstī. Tas ir ļoti maz solītis, bet mēs vēlamies uh, šādu modeli izmantot un attīstīt Lībijā. Protams, mums ir jāstabilizē arī uzņēmē valsts, tās kopiena, lai viņi varētu uzņemt migrantus pienācīgos apstākļos. Uh, piedāvājot arī minimālus pakalpojumus, komunālos pakalpojumus, uh, kas ir nepieciešami pilnīgi visiem. Mēs runājam par ūdens apgādi, um, veselības aprūpi, izglītību un kaut vai arī sanitārajām ierīcēm. Un kuru katru brīdi ir plānots parakstīt programmu ar Itāliju par uh, robežu um, pārvaldi, robežu apsardzi, lai varētu izglītot arī Lībijas krasta apsardzi, lai viņi izturētos daudz profesionālāk nekā līdz šim, jo šobrīd lībiešu krasta apsardze nav tāda struktūra, uh, kas ir profesionāli un kas varētu uh, būt gatava glābt cilvēkus jūrā, ūdenī. Un mēs tieši šo iemeslu dēļ vēlamies rīkoties un, piemēram, lai arī, kad cilvēki tiek izglābti jūrā, lai pret viņiem attiektos cieņpilni un profesionāli. Protams, ir jāpiemina vēl kāds svarīgs elements cīņa pret šo cilvēku kontrabandu pret šiem kontrabandistiem un pret uh, vergu tirzniecību. Mēs esam viens prātis, ka tā ir milzīga problēma. Visu beidzot, gribēju pateikt, ka mēs nefinansējam Lībijas valdību. Mēs eh, nefinansējam nekādas paramilitārās kustības un arī uh, šos aizturēšanas centrus. Uh, Nē, mēs uh, palīdzam saviem partneriem, lai viņi varētu sniegt uh, tiešā veidā atbalstu migrantiem, kas ir aizturēšanas centros. Un lai varētu arī vietējai kopienai garantēt uh, cilvēku cienīgus dzīves apstākļus, tādā veidā arī motivējot viņus palīdzēt migrantiem. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, lūgumraksta autori. Tādēļ esam arī lēmuši rīkoties, jo pasivitāte nekādā ziņā mums nepalīdzēs. Paldies! Ďakujem tiež. Paldies par jūsu prezentāciju. Mēs ļoti augstu vērtējam jūsu pūliņus. Albielas kundze, lūdzu. Gracias. Um... Paldies. Es jūtos eh, tā visai neērti, jo tik maz kolēģi ir zālē palikuši, lai klausītos šajā interesantajā liecībā. Būtu bijis patiešām jauki, ja vairāk kolēģi būtu bijuši zālē. Mēs ļoti kritiski vērtējam ES migrācijas politiku, ņemot vērā šos aizturēšanas centrus, robeža aizsardzības pārlikšanu uz citu valstu pleciem, un e, gribējām pateikties e, lūgumraksta autoram par to, ka viņš mums tik labi visu ilustrē. Proti, ES sniedz finansējumu trešajām valstīm, lai tās mēģinātu tik galā ar mūsu problēmām, lai tās uh, parūpētos par šiem cilvēkiem. Un tad e, es uh, domā, ka tā var mazgāt rokas nevainībā, cik vien ilgi tā turpina piedāvāt finansējumu, bet trešās valstis bieži vien mums nekādas garantijas nesniedz, runājot par cilvēktiesībām un pamatiesību ievērošanu. Nu, padomājiet, kas notiek Turcijā kaut vai. Uh, un tas, kas notiek Lībijā, tas ir vienkārši šausminoši. Tā ir valsts, kas saņem daudz līdzekļu no Āfrikas trasta fonda, bet tā ir valsts bez valdības, tā ir uh, fiasko cietusi valsts. Tur ir uh, šīs militāras organizācijas, kādas septiņas mēs pat īsti nezinām, kura no tām ir atbildīga par pastrādātajām zvērībām un mēs pat nezinām, kā tiek apmācīti, apmācīta Lībijas krasta apsardze. Šie aizturēšanas centri, tur ir vienkārši šausminoši apstākļi. Tās ir kā koncentrācijas nometnes, kur cilvēki tiek spīdzināti, seksuāli pakļauti, paverdzināti. Tur pat tiešām notiek cilvēktiesību pārkāpumu katru dienu ar Eiropas Savienības finansējumu. Lūk, to mēs finansējam un to mēs ļaujam viņiem darīt. Nu, un uh, komisijas pārstāvs teica, tad izvēlaties, vai jūs vēlaties, uh, lai šie cilvēki tiek paverdzināti, vai no nu arī, lai viņi noslīkst vidusjūrā. Bet ir jau alternatīvas, nav tikai šo divu variantu. Mēs varam piedāvāt šiem cilvēkiem drošas iespējas nokļūt Eiropā, lai viņiem nevajadzētu uh, šo ceļu izvēlēties, vajadzētu viņiem dot vīzas, bet mēs negribam, lai viņi nonāk Eiropā. Lūk, tur jau slēpjas šīs problēmas sakne. Tāda ir ES uh, politika, nu, lai šie cilvēki vai nu iet bojā, vai arī, lai viņi tiek turēti aizturēšanas centros kā tādi vergi. Lai arī viņi strādā Turcijā jau kopš desmit gadu vecuma, uh, aužot uh, audumus. Nu, nevar teikt, ka nav alternatīva. Ja mēs piedāvātu šiem cilvēkiem drošas ierašanās iespējas Eiropā, tad situācija noteikti uzlabotos. Mūsu komiteja uz to ir jārēģē. Jāsaka, ir bijis ļoti daudz lūgumu rakstu par šiem bēgļu un patvērumu jautājumiem, jo, protams, tas pilsoņiem rada raizes. Nu, ko tad dara politiķi? Politiķiem būtu jārēģē uz to visu. Nu, un komisija jau arī šeit neveido tādu bēgļiem draudzīgu uzņemšanas politiku. Paldies, ka jūs iepazīstinājāt uh, mūsu komiteju ar šo jautājumu, bet mēs varētu arī to nodot tālāk Lībe komitejai, jo tas ir tieši viņu kompetencē. Un komisija tad varētu mums pastāstīt, kādas ir šīs vienošanās ar Lībiju un citiem, uh, lai tie uzņemas mūsu veicamo darbu. Mēs gribam saņemt no komisijas informāciju arī par cilvēku tiesību situāciju uh, Lībijā, lai mēs varētu šo informāciju piedāvāt arī mūsu lūgumraksta autoram un koordinatoriem. Vajadzētu varbūt padomāt par mutiska jautājumu iesniegšanu komisijai plenārsēdē. Nu, varbūt kādu citu reizi, bet mums uz to visu ne, neapšābām ir jārēģē. Paldies! Paldies! Es gribēju jums pateikt, ka šī sēde tiek raidīta tīmeklī, deputāti, asistenti, sabiedrība, visi var sekot šīm diskusijām dzīvajā. ETP grupa ir sagatavojusi arī rakstiski savu pozīciju, piedāvājot lūgumrakstu paturēt atvērtu, jo tas skar ārkārtīgi nopietnu jautājumu. Jāsaka, ka mūsu priekšsādētāji jau ļoti augstu vērtēja to, ko ir darījis Filorī kungs. Jā, mums ir labāk jāapzinās, ko tad mēs finansējam ar Eiropas līdzekļiem. Es eh, šeit vadu eh, ne tikai sēdi, bet es esmu arī uh, eh, EP grupas pārstāvis. Un domājot, eh, ka um, visu Āfrikas un Āzijas bēgļu uzņemšanu mūsu kontinentā atrisinās problēmas, mēs maldāmies. Eiropa ir īstenībā mazākais kontinents uz pasaules. Bet katrā ziņā mums ir jāiesaistās problēmas risināšanā. Gribēju pateikties lūgumraksta autoram par uh, sagatavoto lūgumu rakstu par eh, ieguldīto darbu un domāju, ka manu kolēģu priekšlikums mēs varam pieņemt. Tas nozīmē, ka mēs komisiju informēsim par notiekošo un turpināsim uh, novērot sarunu gaitu ar Lībijas iestādēm. Arī tāpat informēsim Lībe komiteju, kā jau kolēģis, kolēģi šeit piedāvāja. Un uh, lūksim arī, lai AFED komiteja mūs informē par savu pozīciju. Tas lielā mērā sasaucas arī ar viņu kompetencēm. Fariolī kungs, protams, es piedāvāju lūgumu rakstu paturēt atvērtu, un mums tad vajadzētu vienkārši skatīties, kas notiks tālāk. Un jāskatās, eh, ko tad varēs panākt mūsu kolēģi delegācija Lībijā un ko, kā rīkosies komisija. Un tad, kad eh, mūsu rīcībā būs pietiekam daudz svaigas informācijas, mēs atgriezīsimies pie lūguma rakstu un turpināsim diskusijas. Mēs eh, tātad tam visam rūpīgi sekosim, sadarbojoties ar citām komitejām. Līdz ar to uh, lūguma raksts uh, būs atvērts. Jūs piekrītat uh, šai procedūrai? Jā. Dāmas un kungi šķiet esam jau šodien visus darba kārtības punktus izsmēluši. Jā, mēs ļoti aktīvi šodien strādājām, ražīgi un turpināsim darbu nākamnedēļ. Lai jums visiem jauka nedēļas nogale. Uz, līdz nākamajai nedēļai.